atgriezīsies pie mums vēlāk un ar jūsu atļauju es vadīšu šo sanāksmi. Pirmais punkts ir darba kārtības pieņemšana. Vēlējos pateikt, ka darba kārtībā ir vairākas izmaiņas. Tā tad sākumā būs priekšsēdētāja paziņojumi. Piektais darba kārtības punkts kļūst par otro punktu cilvēktiesības un sociālajiem vidas standarti starptautiskās tirzniecības nolīgumos. Tātad šis punkts sekos priekšsēdētājs paziņojumiem, un pēc tam būs uzklausīšana, un mēs uzklausīsim ekspertu viedokli par vardarbību pret sievietēm bruņotos konfliktos. Un tālāk apspriedīsim ES politiku cilvēku tiesību aizstāvi atbalstam. Vai jums ir kādas piezīmes par šiem darba kārtības grozījumiem? Rīčards Hovits, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, es varu tam piekrist, bet eh, vai es eh, varēju kaut ko pateikt? Es vēlējos pateikt, ka ir paredzēta viedokļu apmaiņa par to, ka sekretariāts piedāvāja uh, dokumentu par cilvēku tiesībām, un mēs to apspriedām janvārī, bet eh, šķiet, ka tagad eh, diskusijas bija pārceltas uz martu, un es domāju, ka sekretariāts eh, sagatavo šo dokumentu. Vienkārši es vēlējos to atzīmēt, lai tas tiktu iekļauts sanāksmes protokolā, un lai pārējie deputāti arī par to tiktu informēti jo mums jādomā par ārējās rīcības dienestu un uh, arī cilvēktiesību dimensiju šī dienesta darbā. Tādēļ ir jārīkojas pēc iespējas ašāk un jādomā, kā mēs to visu arī saskaņosim ar savu procedurālo pusi. Priekšsēdētāji ir izslēgts mikrofons. The notes from the secretariat will go to the Tātad tas tiks piedāvāts izskatīšanai paplašinātajiem birojiem un jautājumu apspriedīsim Strasbūrā. Vai ir kādas piezīmes, priekšlikumi, ierosinājumi? Tātad pieņemam darba kārtību pašreizējā redakcijā. Otrs darba kārtības punkts ir priekšsēdētājs paziņojumi par eh, Orlando Zapatu Tamajo, Kubas eh, politieslodzīto. Eh, Pēc 85 uh, bada streika dienām uh, Zapata da Mario nomira 24. februārī. Zapatas kungs bija viens no 75 cilvēkiem, kas tika arestēti martā 2003. gadā. Un um, Tā bija rīcība, kas vērsās pret vairākiem oponentiem, un Zapatskungs eh, ieguva 2002. gadā Saharova balvu. Eh, sievietes Baltā aizstāvēja šos eh, ieslodzītos. Un Zapatas kungām 2004. gada maijā tika piešķirt, piespiest trīs gada cietumsoda. Viņš vienmēr uh, Ehm, bija nepakļāvīgs režīmam, viņš eh, cieta bada streiku, viņš eh, uzsāka dažādas protesta akcijas un beigās viņām bija 36 gadi, ko viņš bija nosēdējis cietumā, tātad 36 gadi cietums soda. Bada, so, bada streiks bija viņa pēdējais izmisīgais līdzeklis, lai vērstos pret necīvēlcīgajiem uh, apstākļiem cietumā. Eštons kundze nosodīja šo traģisko nāves gadījumu un pieprasīja, lai Kubā bez kādiem nosacījumiem tiktu atbrīvot vispolitiskie ieslodzītie. Papildus šai informācijai es vēlējos teikt, ka ir piedāvājums uz plenārsēdi Strasbūrā organizēt debates un pieņemt rezolūciju par Kubu. So may I, may I ask for your support? Darbie kolēģi, vai jūs varētu mani atbalstīt? Tā tad uh, pieņemt rezolūciju un organizēt debatas plenāru sēdē par Kūbas jautājumu. Paldies! Otrs priekšsēdētāja paziņojums. Sorry. Conference on the Status of Women. So on the 54th session... 50. Ceturtā konference Pekinā par sieviešu statusu plus 15. No uh, manā rīcībā esošajiem dokumentiem es sapratu, ka Heidi Hautala, mūsu priekšsēdētāja, ja, Viņi piedalījās šajā 54. ANO sesijā, kur tiks spriest par sieviešu statusu. Un daudz jautājumi bija uh, saistīti ar sievietēm miera procesā. Es jums nevaru sniegt plašāku informāciju, bet tad, kad Heidi Hautala pie mums ieradīsies, un ja jums būs jautājumi, uh, par 54. ANO sesiju. Jūs noteikti varēsiet viņai pavaicāt, un es domāju, viņai būs eh, liels gandarījums jums atbildēt. Tāpat Hautals kundze devās uh, faktu apkopošanas misijā uz Baltkrieviju. Tas bija pagājušajā nedēļā. Tur bija četri locekļi. Šo delegāciju vadīja Kristiāns Vigenens un tas norisinājās no 25. līdz 27. februārim. Uh, Eh, šīs delegācijas ietvaros eh, mūsu pārstāvi vēlējās apspriest eh, Baltkrievijas iespējamo iesaisti Eironest parlamentārajā asamblējā. Tāpat tika pētīti cilvēktiesību, pilsoniskās sabiedrības, organizāciju reģistrācijas liberalizācijas iespējas un, protams, ņemot vērā arī paredzētās Baltkrievijas prezidenta vēlēšanas, tika domāts par brīvvēlēšanu noturēšanu. Tātad tika spriests vai vēlēšanas organizēt precizēti ir ievēroti visi aspekti. Tālāk eh, bija runāts par eh, poļu minoritātes diskrimināciju Baltkrievijā un rezolūcija par šo jautājumu tiks pieņemta Strasbūrā nākamajā nedēļā. Yes, so those are all announcements. Tie bija priekšsēdētāja paziņojumi, ar ko vēlējos jūs iepazīstināt šodien, un tagad varam turpināt ar nākamajiem darba kārtības punktiem, un eh, tālāk mēs apspriedīsim cilvēktiesības un sociālo un vides standartu ievērošanu starptautiskās izniecības nolīgumos. Deivids Mārtiņš ir eh, referents. Un šī būs pirmā viedokļa apmaiņa. Vēlējos uh, dot vārdu referentam, ziņojuma autoram Davidam Martinam. Eh, eh, Tāpat ir uh, savu ieguldījumu ziņojumu tapšanā arī sniedzis Gregoārs Terī, un šķiet, ka mūsu vidū ir arī komisijas pārstāvs, vai viņš kuru katru brīdi mums pievienosies. Tātad pirmais Devits Mārtiņš, lūdzu. Thank you very much, uh, Chair, and good morning. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt visiem. Eiropas parlaments šobrīd ir ar lielu iespēju ietekmēt situāciju daudz vairāk nekā agrāk, pateicoties Lisabonas līgumam. Šobrīd mēs esam vienlīdzīgā partnerībā ar padomi apstiprinot eh, tirzniecības nolīgumus. Tas ne, nenozīmē, ka mums ir jāgaida līdz procesa beigām, vienkārši jāpasaka jā vai nē. Mums vajadzētu iesaistīties jau no paša sākuma, nosakot eh, sarunu mandātu, uzraugot sarunu gaitu un pēc tam censties nodrošināt, lai šajos tirdzniecības nolīgumos tiktu ievērot visi nepieciešamie principi, un kas ir īpaši svarīgi šai komitejai attiecībā uz cilvēktiesībām. Ir skaidrs, ka ar vai bez šādām klauzulām mūsu nolīgumos ir jāievēro starptautiskās tiesību normas, uh, Un mums ir pienākums nodrošināt, ka tās valstis, ar kurām mēs uzsākam partnerattiecības, ievēro cilvēku tiesības. Un vajadzētu nodrošināt to, ka šajos nolīgumos vienmēr ir klauzula par cilvēku tiesībām, un eh, eh, GSP plus nolīgumos arī vienmēr tiktu ietverta šādas klauzulas. Un mūsu ziņojuma vai atzinuma, precīzāk sakot, mērķis uh, ir parādīt to, kā labāk var īstenot cilvēku tiesības, nodrošināt to ievērošanu ar tirzniecības nolīgumu starpniecību. Un tad eh, par horizontāliem jautājumiem šeit. Protams, ka GSP plus šeit ir ļoti būtisks moments, jo, lai gūtu labumu no tā, uh, ir jāievēro galvenās starptautiskās darba organizācijas konvencijas un tāpat arī jāievēro konkrēts vidas standartus. Un teorētiski, ja jūs ilgstoši tos neizpildat, tad var tikt atsaukti šie ieguvumi, kas nāk no GSP. Un tie ir ievērojami ieguvumi mērķi ir samazinājušies e, ar laiku, ieguvumi varbūt nav tik lieli, kā tie bija sākotnēji, bet tomēr tie ir ievērojami ieguvumi tirzniecībā tām valstīm, kas ir šādu status ieguvušas. Šeit mums jāsaka, ka, manuprāt, e, nav īsti konsekvence nodrošināta attiecībā ar e, GSP plusu Var minēt vienu piemēru. Iepriekšējā reizē mēs izslēdzām Pakistānu no valsts, kas varētu kvalificēties GSP plus statusam, jo netika ievērots vairāk starptautiskās darba organizācijas konvencijas un bijām arī nobažījušies par uh, cilvēktiesību ievērošanu šajā valstī. Un tomēr, apskarot, kāda ir situācija dažās citās valstīs, kas tomēr saņēma šo statusu, tad rodas jautājumi, vai tiešām tas ir līdzsvarot un pareizi. Jo šeit mums jāspiež arī par reālu politiku. Tad tādā gadījumā Pakistāna ir viena no tām valstīm, kur mums vajadzētu veicināt šo normu izpildi, lai mums būtu stabils partners šajā pasaules daļā, bet mēs esam izslēguši viņu no GSP plus uh, status valstīm. Protams, ka no cilvēktiesību viedokļa tas bija nepieciešams, bet no ekonomiskās sadarbības viedokļa tomēr vajadzēja censties integrēt Pakistānu globālajos procesos. Tāpat, manuprāt, mēs e, pamatoti vēlamies uzsākt Šrilankas izslēgšanu no GSP plus statusu, pat sakarā ar to, kas notiek valstī. Uh, bet mēs neko nedaram saistībā ar Kolumbiju. Un šeit atkal novērojam nekonsekvenci, jo Kolumbija principā no arotbiedrību viedokļa ir viena no bīstamākām valstīm. 65% no uh, slepkavībām pret arotbiedrību biedriem notiek pasaulē tieši Kolumbijā. Bet nav pat nopietni izmeklēt šīs lietas. Un, ja jau mēs Šrilanku izslēdzam, tad iespējams, ka vajadzētu padomāt arī par citām valstīm. Tad, kad es e, to apspriedu ar komisāru, tad e, likās, ka runa nav gluži par to, vai valstis e, ievēro cilvēktiesības un tās saistības, ko viņas uzņēmušās sa saistībā ar sabiedriskās darba organizācijas konvencijas, bet gan vairāk tiek skatīties uz to, vai tiek veikts progress pareizajā virzienā. Un tādējādi ar GSP plus statusu viņiem e, tiek tāds uzmundrinājums, iedrošinājums sniegts turpināt šo attīstību. Un šeit mums jādomā ir, kādas būs sekas noņemot šo statusu konkrētai valstī. It kā tas liekas loģiski no vienas puses, tomēr nav skaidri definēts tas, eh, kādi ir šie standarti, pret kuriem tiek mērīts progress un situācija. Galu galā viss vairāk vai mazāk nonāk pie tā, kā mēs uztveram šīs situācijas, tīri subjektīvi. Un tas nav gluži apmierinošs pamats, ko piemērot cilvēktiesību jautājumos. Un skaidrojums Kolumbijas gadījumā tātad eh, par, par to, ka eh, komisija uzskatīja, ka ir nepieciešams turpināt eh, šādu dialogu ar Kolumbiju, veicinot viņu progresu, un Šrilankas eh, gadījumā bija skaidrs, ka viņi neveiks nekādus uzlabojumus cilvēktiesību situācijai, bet tas ir ļoti subjektīvi. Tas nebalstās ne uz kādiem eh, drošiem un ticamiem pierādījumiem, lai izdarītu šādus secinājumus. Un šeit man atkal jāatcaucas uz komisiju. Es, protams, apzinos, kāds viņiem ir eh, darba pienākums. Tad tālāk Protams, eh, mums ir arī jāizskata eh, situācija, vai šāda eh, statusa noņemšana tiks atbalstīta padomē. Un bieži vien tā situācija ir tāda, ka diskusijas notiek aiz slēgtām durvīm, diskutējot komisiju vai ar augstiem pārstāvjiem vai ministriem, un ja būtu šāds priekšlikums, vai jūs to atbalstītu vai nē. Tā kā priekšlikuma nav, jo Kolumbijas gadījums ir pilnīgi skaidrs, padomi neizdosies pierunāt, atlikt vai atcelt GSP plus ieguvumus šai valstī. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka nevis ir tik vienkārši melns un balts. Šeit ir jāskatās eh, konkrētā situācija un tad jāpieņem lēmums par to, vai attiecīgā valsts ir pelnījusi gūt iegūmus no GSP plus status. Protams, ka ir vēl dažādas jomas, bet eh, ko es vēlējos īpaši izcelt, tātad šie brīvās tirzniecības nolīgumi. Protams, ka tad, kad mēs veicam sarunas eh, par trešo valsti par šādiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem un apspriežam eh, klauzulu iekļaušanu par eh, darba situāciju un cilvēktiesībām, tad šīs valstis vismaz mēģina radīt iespaidu, ka situācija uzlabojas. Piemēram, mēs ar Koreju veicām sarunas, viņi parakstīja Sabiedriskās darba organizācijas konvenciju, ko viņi agrāk bija atteikušies darīt, jo viņi tiešām vēlējās noslēgt šo brīvās tirdzniecības nolīgumu. Tā kā šeit ir iespējas kaut ko panākt, bet pašreizējās sistēmas ietvaros e, visi pūliņi ir, ir bieži vien vējā, jo lai atceltu šādu brīvās tirdzniecības nolīgumu, tad ir jāpanāk komisijas atbalsts un vienbalsīgs atbalsts padomē. Tikko ir noslēgts uh, šāds brīvās tirniecības nolīgums, tad, protams, ka attiecīgajā valstī uzņēmumu gūst ievērojumu labumu no tā, un pēc tam kļūst ļoti grūti vai pat neiespējami atcelt vai pārtraukt šādu brīvās tirniecības nolīgumu. Man vismaz nav zināms neviens gadījums, kad mēs esam eh, tirniec, brīvās tirniecības nolīgumu pārtraukuši. Es zinu par gadījumiem, kad ir atcelts GSP plus status bet eh, attiecībā uz brīvās tirniecības nolīgumiem nav man zināms neviens šāds gadījums. Nā, tas pat nav oficiāli nekad eh, piedāvāts vai izvirzīts kā priekšlikums. Nezinu, cik tas ir eh, iespējams, bet varbūt nākotnes brīvās tirniecības nolīgumos mēs varētu iekļaut daudz stingrāks vai, nu, varbūt pārfrazēšu, daudz vienkāršāk iekļaut šādas Nu, prasības attiecībā uz cilvēktiesībām, nu, paredzot iespēju bez vienbalsīga lēmuma atcelt šādus nolīgumus, piemēram, ir ierosināt eh, padomei atcelt šādu brīvās rīniecības nolīgumu. Un es eh, vēlētos, lai parlaments uzņemtos daudz aktīvāku lomu šajos procesos, izvērtējot nepieciešamību atcelt eh, GSP plus status vai brīvās rīniecības nolīgumus. Un tad varētu izdarīt arī spiedienu uz padomi, komisiju, dalību valstīm Ehm, attiecībā uz jaunu brīvotirniecības nolīgumu slēgšanu. Protams, ka pašreizēji noslēgtos nolīgumus tas neietekmēs, bet nu vismaz nākotnē. Paldies priekšsēdētāji. Thank you, Mr. Martin. Paldies, paldies Martin kungam. Uh, as you can see, we have the uh, Mūsu rīcībā nav dokumenta, vienkārši savos, uh, savā dokumentu mapītē jūs varat iepazīties ar sagatavotu tekstu, ko ir sagatavojis Startautiskā cilvēktiesība federācija, un tās pārstāvis Gregors arī ir arī ieradies pie mums šodien. Lūdzu, jums vārds. Thank you very much. I'll switch to... Paldies, es runāšu franču valodā. Uh, à la sous-commission droits de l'homme de...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 Mrs. Andri. Paldies, Andrikienes kundze. Es labprāt izteikšos par elementiem, kas eh, papildinās parlamenta. Paldies. Pamēģināšu. Eh, es vēlējos Mārtiņa kungam norādīt, ka uh, saskaņotība ir svarīgs atslēgvārds, un vēl pirms eh, šis nolīgums tika piemērots, ir svarīgi uzsvērt, ka Eiropas eh, Savienība spēja būt eh, vienot un saskaņot savā rīcībā, jo īpaši, kad bija runa par dubultu standartu novēršanu, mums ir jāizvērtē savas intereses katrā atsevišķā gadījumā. Protams, ir cilvēktiesība problēmas, bet ir arī cilvēku intereses iegūt naftu un gāzi. Un Un, protams, ir labi, ka mēs atzīstam, ka situācija nesastāv tikai no melniem vai baltiem elementiem. Uh, ir jāmin arī pozitīvās lietas. FIDH pārstāvis minēja šos pozitīvos nosacījumus, un kopiena mēģina iesaistīties arī tas ir pozitīvi. Mēs uh, mēs ķeramies pie tādiem negatīviem līdzekļiem tikai kā pie pēdējiem līdzekļiem. Pērn flotas kundze iepazīstināja mūs ar ziņojumu par sankcijām. Kaut arī šis sankciju jautājums ir tāds diskutējams, tomēr tas ir instruments, kas ir mūsu rīcībā. Mūsu kolēģi, jo īpaši Mārtiņa kungs minēja klauzulas, es gribētu nedaudz palabot jūsu teikto. Juridiskā ziņā Brīvās tirzniecības līgumi un nozaru līgumi, kas varētu attiekties uz zivsēmniecību, uz nodokļiem un citām jomām, šajos līgumos parasti nav iestrādātas klauzulas attiecībā uz cilvēku tiesībām. Politiskās klauzulas parasti ir politiskā ietvarā, kas ir partnerības un sadarbības līgumi. Pēdējo gadu laikā situācija ir kļuvusi haotiskāka, jo tika runāts gan par tirzniecību, gan par citām lietām, un visas šīs lietas tika iekļautas līgumos. Bet, ja ir skaidri nodarīti, nodalīti brīvās tirzniecības vai sektora līgumi, tajos nav šo cilvēku tiesību klauzulu. Parlaments arī jau norādīja, ka mums vajadzētu sasaistīt šīs lietas, un te varētu minēt Koreju, un neseno nolīgumu, kas noslēgts ar Peru un Kolumbiju. FTA ir uh, sasaiste ar sadarbības līgumu, kurā ir iekļautas uh, vajadzīgās klauzulas. Uh, Pērn bija nopietnas sarunas par um, šīm klauzulām. Mums bija vadlīnijas, kuras mums iesniedza Koreper, un tās paredzēja, ka sistemātiski ikvienā partnerības un sadarbības līgumā mēs iekļautu piecas klauzulas, no tām divas ir būtiskas, uh, un eh, viena no tām ir cilvēktiesība klauzula. Kāpēc tās sauc par būtiskajām klauzulām? Tāpēc, ka tās ir sasaistītas ar apturēšanas klauzulām. Proti, ja cilvēktiesības tiek pārkāptas, eh, līgums var tikt, līguma darbība var tikt pārtraukta. Par šīm klauzulām ir sistemātiski runāts attiecībā uz cilvēktiesībām un šis, tā, tās ir ārkārtīgi svarīgas, jo līgumā ir izveidots ievērojams pamats šīm cilvēktiesību klauzulām. Ja mēs, runāj, ja mēs runājam ar Filipīnām vai ar citiem uh, partneriem, uh, šīs cilvēktiesību klauzulas uh, paredz papildu pamatu sarunām, mēs atsaucamies uz apvienoto nāciju, cilvēktiesību hārtu uz uh, universālo cilvēktiesību deklarāciju, un virkne valstu ir parakstījušas šos dokumentus, un tāpēc mēs varam uh, jautāt sarunu partneriem, kādas ir viņu problēmas uh, pievienoties šiem noteikumiem. Un šis sarunas, protams, arī ir saistītas ar uh, apturēšanas klauzulām. Uh, šo politisko klauzulu, apturēšanas klauzulu izmantoja 22 gadījumos, uh, Protams, nekāda līguma darbība netiek apturēta kopumā, tā tiek apturēta daļēji, jo jebkas, ko mēs darām tirzniecības jomā, ir jādara proporcionāli. Um, militārais apvērsums uh, Āfrikā ir pagātne, taču ikreiz uh, katrā situācijā mēs mēģinām ātri veidot dialogu. Um, piemēram, Attiecībā uz Koreju mūsu partneri bažījās par to, ka mēs varētu lemt par tirzniecības līgumu pārtraukšanu. Valsts, protams, katrā situācijā vēlas saprast, kas notiek. Mēs tām norādām, ka uh, politiskie nosacījumi pieprasa no mums tādu vai citu rīcību, mēs, bet mēs mūsu pasākumiem ir jābūt proporcionāliem. Uh, Attiecībā uz šīm politiskajām klauzulām ir jāsaka arī, ka mums ir politisks dialogs ar valstīm, te runa par iesaistīšanos un citiem aspektiem. Tātad mums ir politiskais instruments. Un es vēlētos eh, GSP, un es vēlētos atgādināt, ka politiskais lēmums par Šrilanku tiks pieņemts augustā, jo mūsu rīcībā ir seši mēneši, kur laikā mēs eh, mēģināsim iesaistīt Šrilankas pusi situācijas risināšanā, jo neviens nevēlas, lai eh, pusēm neizdotos uzlabot situāciju. Tātad no vienas puses ir GSP, tā ir pamatsistēma. Mēs eh, GSP jau esam divas reizes pārtraukuši cilvēktiesību gadījumu, pārkāpumu gadījumos. Tas bija Mjanmas gadījumā un arī Baltkrievijas gadījumā, kad sistēma tika pārtraukta cilvēktiesību pārkāpumu dēļ. GSP plus attiecībā uz Šrilanku ir tāda tirzniecības preference, kas ir saistīta arī ar cilvēktiesību, vides un eh, darba tiesību konvenciju pieņemšanu. Mēs varam sākt izmeklēt situāciju. Pirms diviem gadiem situācija tika izmeklēta Salvadorā. Šī izmeklēšana bija ļoti svarīga, jo tās rezultātā tika veiktas izmaiņas Salvadoras konstitūcijā. Mēs nevēlamies sodīt nevienu valsti, bet eh, gribam padarīt pārmaiņas iespējamas, un to mēs vēlamies panākt arī Šrilankas gadījumā. Mēs esam iesaistīti pastāvīgā dialogā. Pārējie instrumenti, kurus es jau minēju, ir eh, saistīts ar spīdzināšanas jautājumiem. Mm, tā ir eh, arī regula, kas aizliedz eh, spīdzināšanu. Manuprāt, ir problēma ar šīs regulas ieviešanu. Tā ir ļoti svarīga regula. Uh, bet es neesmu īsti droša, vai situācija visās dalību valstīs ir apmierinoša attiecībā uz tās ieviešanu. Uh, ir e, jārunā arī par militāra aprīkojuma ieviešanu. Uh, mēs zinām, ka ir ierobežojumi attiecībā uz šī aprīkojuma ieviešanu un licenzēšanu. Uh, ir problēmas ar cilvēktiesību ievērošanu. Tā ir tāda kopēja nostāja, un dalību valstīs notiek sarunas par licencēšanu. Ir divi sankciju veidi. Pirmkārt, sankcijas var tikt ieviestas ar padomas lēmumu, kura pamatā ir ANO drošības padomas rezolūcija, bet ir arī cit, ir, ir iespējas, ko mēs varam darīt, proti apturēt uh, tirzniecības darbības vai kādā citā veidā rīkoties un eh, ne visus apmierina šis instruments, jo to, protams, var izmantot, bet te pastāv neskaidrības. Es, es nezinu, vai mans par tirzniecības jomu atbildīgais kolēģis ir ieradies. Eh, paldies, eh, saka nākamais runātājs. Šķiet, ka tas bija tāds visaptverošs ieskats eh, mūsu atbildības jomā. Es īsti nezinu, vai varu šeit vēl kaut ko piebilst. Mm, kā jau jūs dzirdējāt, dažādi tirzniecības instrumenti ir mūsu rīcībā, mm, ir autonomie pasākumi, GSP, eh, pasā, noteikumi pret spīdzināšanu, mm, kas ir attiecināmas dažādām valstīm. Un, protams, ir arī Uh, līgumiski elementi, kas ir divpusējie nolīgumi, tirzniecības nolīgumi ar trešajām valstīm, un ir tipiski iekļaut uh, cilvēktiesību klauzulu, kas paredz arī līguma apturēšanu cilvēktiesību pārkāpumu jomā. Uh, Un, eh, manuprāt, arī darbs ir veikts vispārīgajās politikas stratēģijās un sarunās ar trešajām valstīm. Šis ir tāds ļoti specifisks tirniecības jautājums, un tāpēc es, laikam, beigšu izteikties šobrīd. Thank you, Madam Arno. And... Paldies, paldies Arno kundzei, paldies jūsu kolēģim par paskaidrojumiem. Tagad uh, došu vārdu kolēģiem un pirmais Kazas kungs. Thank you very much, Madam Chair. I will switch to Bulgarian. Paldies, runāšu bulgāru валода. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Наистина въпросът... Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, cilvēktiesību klauzulas vai arī vidas klauzulas brīvas tirzniecības uh, Nolīgumos patiešām ir ļoti nozīmīgas šo līgumu sastāvdaļas, paturot prātā to, ko kolēģi jau jums pastāstīja. Protams, tiek parakstīts aizvien lielāks brīvās tirdzniecības nolīgumu skaits starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Brīvās tirdzniecības nolīgumi var ietekmēt cilvēktiesības un arī vīdes aspektus jāņem vērā, ko šīs valsts ir apņēmušās darīt, un e, tādēļ brīvās tirzniecības nolīgumos ir e, jābūt ļoti konsekventai pieejai. Eiropas Savienība un it sevišķi Eiropas parlaments pieprasīja, lai šajos nolūgumos, nolīgumos būtu ievērota konsekvence. Es uzskatu, ka mums ir jābūt īpaši piesardzīgiem. Jāievēro tas, eh, vai cilvēku tiesības šajās valstīs ir tikušas pārkāptas. Mums ir jāievēro savas Eiropas vērtības. Es eh, uzmanīgi klausījos Mārtiņa kunga izteikumos pašā sākumā. tas uh, viņš uh, teica, ko viņš īsti vēlas sasniegt ar savu ziņojumu, kāda ir viņa mērķi. Protams, šie jautājumi ir jāapspriež arī Startautiskās tirzniecības komitejā. Ir eh, pastāv tāda viedokļa, ka varbūt it kā atšķirīgi standarti piemēroti, varbūt nekonsekvence, jo, protams, valstīm šeit ir arī savas tirzniecības intereses un cilvēku tiesības nevienmēr pre prevelē. Dažreiz mēs izmantojam, piemēram, pātaku, citreiz mēs izmantojam burkānu, tā tad arī paši savā rīcībā esam nekonsekventi. Un mēs īsti nesaprotam, kāda būs katra izmantotā instrumenta izpausme. Pēc tam, kad stājās spēkā Lisabonas līgums, Eiropas parlaments izrādīja augstu atbildības līmeni gan pret saviem kolēģiem, un es ceru, ka Eiropas komisija un padoma arī būs tikpat konsekvences savā pieejā. Man ir jautājums komisijas pārstāvim. Ja mēs runājam par uh, GSP plus sistēmu un Šrilanku, Tas ir tas porazumenie А при случая с Колумбия ние имахме. Э, Kādēļ jūs э, domājat, ka Šrilanka ir jāizslēdz no šīs sistēmas un tālāk par Kolumbiju? Mums varbūt par šo valsti ir jārunā plašāk. Eiropas komisija pat nemēģina uh, vest organizēt kādu faktu apkopošanas misiju, faktu apkopošanas vizīti uz šo valsti. Uh, Ir daudz uh, nevalstisku organizāciju, arotbiedrību, kas uh, mums ir paudušas neapmierinātību par to, kas notiek Kolumbijā, proti tur joprojām tiek pārkāptas cilvēktiesības. Tādēļ es vēlētos pavaicāt, kādi mehānismi tiek izmantoti. Protams, par dažiem mehānismiem jau tika runāts. Tika runāts par cilvēktiesību klauzulas iekļaušanu privās tirzniecības nolīgumos. Tas varētu būt viens no instrumentiem. Jūs minējāt uh, brīvās tirsniecības nolīgumu, kas ir slēgts ar Koreju, vai mēs varbūt varētu atrast kādus citus likumīgus instrumentus, piemēram, tādus piesardzības pasākums, drošības klauzulas, ko kaut kādā veidā varētu sasaistīt ar šo mehānismu. Uh, kas varētu paredzēt uh, līguma pārtraukšanu, tirsniecības līguma pārtraukšanu, ja cilvēku tiesības netiks ievērotas. Un tie būtu saistoši pasākumi. Paldies. Lopilār kundze, lūdzu. I will speak in German. <clears throat> Uh, I have three points. Uh, I <laughs> have drei punkte. Runāšu vācu valodā. Mārtiņ, sehr... Äh, Man ir trīs uh, punkti, ko vēlējos atspoguļot. Tātad uh, pirmām kārtām vēlējos atbalstīt uh, Mārtiņa kungu, proti nedrīkst būt nekādas nekonsekvences, ja mēs pieļā, piedāvājam kādus priekšlikumus tātad savā komitejā. Mēs esam pieredzējuši to, ka cilvēktiesības Kolumbijā tiek bradāts kājām, un mēs nevaram domāt, ka vienkārši viss atrisināsies pats no sevis. Bija arī atklāti masu kapi, kur bija abedīti apmēram 2000 cilvēku, uh, paramilitāristu, kādreizējo partizānu literizācija ir ļoti labs solis uz priekšu, bet tiek darīts eh, nepietiekami. Tas uh, nespodrina ne mūsu, ne arī uh, citu institūciju cieņu un imidžu, jo mēs nevaram kaut kādā veidā izmantot tādas uh, dubultas mērauklas. Tas ir, ne, tā ir arī nepareiz mēraukla, piemēram, arī mums jāpadomā par to, kas notiek Šrilankā. Otrām kārtām Ar nokundze jau runāja par iespējamām sankcijām, bet tāpat šajā kontekstā Es nezinu, vai tas ir norādīts šajā dokumentā, tātad mums vajadzētu noteikti diskutēt par sankcijām, un ja tās ir ekonomiskas dabas sankcijas, tad uh, vajadzētu parūpēties, lai šīs sankcijas nenovest pie tālākiem cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropas Savienībai. Arī šeit vajadzētu ciešāk iesaistīties, un iespējams mūs nākotnē arī vajadzēs runāt par tirzniecības sankcijām, ekonomiskajām sankcijām pret Irānu. Un eh, trešais jautājums, to vēlos uzdot eh, komisijas pārstāvim. Jūs teicāt, ka ir tādas īpašas dabas problēmas, īstenojot eh, eksporta aizliegumu, tātad eksporta aizliegumu, kas attiektos uz spīdzināšanas instrumentiem. Īstenībā ļoti daudzus priekšmetus var izmantot spīdzināšanā. Uh, bet es sapratu, ka pastāv tāds uh, tirgus, kur tiek tirgoti elektriski priekšmeti, elektrisks ierīces, ko var izmantot vēlāk arī spīdzinot cilvēkus. Mums vajadzētu vienkārši pārbaudīt, vai tas tā patiešām ir, vai tās nav baumas, un tad arī attiecīgi īstenot savus lēmumus. Paldies! Paldies! Vēlējos uh, lūgt komisijas pārstāvis atbildēt uz kolēģis uzdotiem jautājumiem, lūdzu. Yeah. Mm, I'll say then a few words about um, um, Priekšsēdētāji, paldies. Es uh, nedaudz runāšu par dažādiem kritērijiem, uh, vispārējo preferenču sistēmu un, protams, pieskāršos arī Šrilankas jautājumam, jo kolēģi e, to uzdeva. Tātad pirmām kārtām vajadzētu pateikt, ka uh, vispārējā preferenču sistēma uh, ir balstīta uz konkrētiem un objektīviem kritērijiem. Ja tādi netiks ievēroti, mēs varētu radīt sistēmu, kas nebūtu at, atzīta starptautiskā līmenī un nepakļautos starptautiski atzītiem noteikumiem. Uh, Tad, kad mēs pieņēmām VPS regulējumu, tika pieņemts uh, darbības laiks uz diviem gadiem, un mēs arī balstījāmies uz starptautiski atzītām konvencijām. Es domāju, tas ir labākais kritērijs, labākā latiņa, ko mēs šajā darbā varam izmantot. Protams, šeit ir arī atsauces uz cilvēktiesību konvenciju, uz vīdas konvencijām, darba konvencijām un uh, bija minēta arī cilvēku tirzniecības detaļa šeit mums noteikti ir jāiepazīstas ar šo dokumentu saturu, bet eh, ir jābūt arī uzlabojumam, ir jābūt labākai kontrolei un ir jāizvērtē attiecīgajās valstīs veiktie pasākumi ja mēs vēlamies būt objektīvi savā vērtējumā un vēlamies arī ievērot visus starptautiskos noteikumus, mēs vēlamies saņemt informāciju no atbildīgajām kontrolas un uzraudzības iestādēm. Protams, Eiropas Savienības rīcībai ir jābūt pamatotai uz to informāciju, ko mums ir sniegus, piemēram, Startautiskā darba organizācija, ANO cilvēktiesību uh, padome, kā arī vides organizācijas. Protams, vērtējot, veicot jau kādas dabas, jeb kādu raksturu vērtējumu, mums ir uh, bieži vien neiespējami izvairīties arī no politiska vērtējuma, un mums Protams, nevajadzētu šo politisko elementu izslēgt no savu vērtējumu, jo pilnīgi visām Eiropas Savienības institūcijām ir jābūt apveltītām ar pietiekamu jaudu un pilnvarām, lai varētu analizēt katru savu lēmumu, ko tās būs pieņēmušas, ņemot vērā izstrādāto kritēriju kopumu. Protams, šeit mums ir konkrēti kriteriji, es atsaucos uz jau minētajām konvencijām, un tad, kad šādi lēmumi starptautiskajās institūcijās tiek pieņemti, Eh, ir eh, jābalstās uz konkrētas platformas, uz konkrētu fundamentu, mm, pateicoties kam var pieņemt eh, objektīvas politiskas lēmumus. Kas notiek Šrilankā? Mums, protams, ir jāpaturprātā vairāk aspekti. VPS plus ir konkrēta schēma, kurā ir iekļaut vairāk stimulu, kas varētu šīm valstīm atļaut uzlabot tur valdošo situāciju. Uh, tas ir lielā mērā balstīts uz valstu vēlēšanos, jaudu un kapacitāti, uz to, kā valstis uh, var mm, īstenot uh, dažādas starptautiskas um, saistošas konvencijas. Šrilankā mēs uh, izvērtējam situāciju, viņi diemžēl nevēlējās ar mums sadarboties, un mēs to ņēmām vērā ko mēs pieredzējām Kolumbijā pēc uh, gadiem ilgušām diskusijām un nopietniem iekšējiem konfliktiem. Viņi piekrita, ka situācija tiek aplūkota starptautiskā līmenī, viņi piekrita kontrols veikšanai valstī, tur uh, piedalījās arī starptautiskā darba organizācija, viņi veica rūpīgu uzraudzību un uh, tika izmeklēts, kādi ir darba standarti, kādi ir darbaņēmēji apstākļi un tika vērtēti arī dažādi konflikti. Tas pats arī attiecas uz ANO cilvēktiesību uh, institūcijām, un Kolumbija atļāva veikt kontroli valstī, tātad uh, uh attiecīgie starptautiskie orgāni varēja izvērtēt, kas tur īsti notiek. Um, tika konstatēts, ka situācija ir uzlabojusies, protams, ir vēl ārkārtīgi daudz darba darāms, bet jāpadomā, kas notiktu, ja šī kontrola tiktu pārtraukta, ja, piemēram, tiktu konstatēts straujuši uzlabojums un pēkšņi uzraudzība valstī tiktu apstādināta. Protams, ir jāņem vērā šo starptautisko institūciju secinājumu, katrs ar tiem var iepazīties un izdarīt arī uh, savu vērtējumu, veikt savu vērtējumu. Komisija lēsa, ka šie startautisko organizāciju secinājumi atļauj mums spriest, ir notikusi virzība, ir uh, spērti soļi pareizajā virzienā, un uh, ja notiks kaut kāda pārkāpuma, ir paredzēts, protams, arī sankcijas. Es uh, vēlējos izmantot uh, man doto izdevību un runāt arī par ilgtspējīgas ilgspējīgiem ietekmes izvērtējumiem un tie ir neatkarīgi izvērtējumi, tos veids konsultanti, viņi e, pārstāv Eiropas komisiju, Eiropas parlamentu vai arī ministru padomi, bet e, šis ir ļoti labs, vērtīgs instruments, e, kas palīdz arī sarunu vedējiem e, labāk pamatot viņa veicamo darbu un tiek runāts arī par uh, saistībām uh, tirgus sektorā, proti, ja tiek slēgt līgumi, viņiem ir jāapņemas samazināt nabadzība, jānodrošina piekļūs sanitārajām ierīcēm un tā tālāk. Protams, mēs esam vērojuši liels uzlabojumus un ar ieteikums uh, izvērtējumu palīdzību mēs varam arī labāk vērot to, kā tiek ievērotas sociālās tiesības. Uh, un eh, kā varētu veikt iespējamās ekonomiskā sektora reformas un tā tālāk. Vai šeit ir eh, progresa iespējas? Vai jūs varētu eh, teikt noslēguma vārdus, vaicā priekšsēdētāji? Jā, bet man kolēģi vēl tikai nedaudz papildinās. Paldies, paldies, ja mēs runājam par spīdzināšanu. Ir īpaša komiteja, kas vērtē to, kā tiek uh, īstenot attiecīgie instrumenti. Eh, regulā ir norādītas vairākas ierīces un priekšmeti, un mēs nevēlamies, lai šis saraksts tiktu papildināts. Ko es vēl vēlējos pateikt? Jūs vienkārši nevarat tā uh, uh, bezskaislīgi sa, salīdzināt divas valsts un pateikt vienā valstī tāda cilvēktiesība situācija, otrā tāda. Nē, jums vienkārši ir jābalstās uz objektīviem faktiem. Uh, Kolumbijā bija ieradušies neskaitāmi ANO. Uh, pārstāvi, viņi apkopoja faktus, viņi skatījās, eh, kas notiek uz vietas, vērtēja situāciju, un jāņem vērā, ka starptautiskā kopiena ir ļoti nopietni iesaistījusies šī jautājuma risināšanā, un, protams, mēs vēlamies, lai lietas virzītos uz priekšu. Nesen tika publicēts eh, pētījums par eh, bērnu darbu varbūt mums eh, vajadzētu padomāt, kā šo instrumentu varētu izmantot. Un tālāk tiek runāts arī par precēm, kas ir ražotas cietumos, kas ir ražošās cietumos un par šo preču tirzniecību. Tādēļ eh, vajadzētu arī padomāt par šī jautājuma apspriešanu. Tālāk ir runāts arī par tehnoloģiju pārnesi un uh, Šeit mēs konkrēti runājam par Ķīnu un par to faktu, ka tika ierobežota piekļuve internetam, eh, šis jautājums eh, iegūst aizvien lielāku ažiotāžu un varbūt mums to arī vajadzētu iekļaut savā sarakstā. Paldies ar nokundzei. Martīn kungs, vai jūs vēlaties reaģēt uz izteikumiem? Lūdzu. Jā, tā kā laiks nav pārāk daudz, tad es centīšos izteikt pietiekami īsi. Paldies komisijas pārstāvjiem eh, par norādīto. Tagad par to, ko Ķerīku sacīja par eh, ietekmes novērtējumu, es pilnībā tam piekrītu. Tas būtu labs risinājums eh, to attiecināt arī uz brīvās tirniecības nolīgumiem, un es tad ierosinātu kaut ko tādu. Uh, kas ir ne tikai tā, kaut kas tāds, ko var dara dalību valsts un komisija, bet arī ko var darīt parlaments. Un parlaments var sniegt savu atbalstu, lai mēs varam paši iesaistīt neatkarīgos konsultantus un izvērtēt, vai attiecīgs eh, nolīgums eh, nesīs ieguvums cilvēktiesību situācijai vai nē. Pieminēšu Šrilanku, varbūt nesākšu pārāk plašas diskusijas, eh, salīdzinot ar Kolumbiju, bet tomēr ir zināma eh, tāda izpratne mums ar komisiju, un, protams, ka šī preferenču sistēma ir jābalsta uz vispārēju situāciju, eh, uzraugot, veicot uzraudzību uh, šajās valstīs, tātad to veids starptautiskās organizācijas, mums, protams, jāizvērtē ir arī, kurā brīdī mēs iesaistamies paši, kā Eiropas Savienība, kurā brīdī komisija sāk kaut ko darīt, un es varu atkārtot tikai jau iepriekš sacīto. Man šķiet, eh, ka galvenokārt, un to arī komisijas pārstāvu izteica, tātad tas balstās vairāk vai mazāk uz komisijas izjūtu iekšējo, kurā valstī kāda situācija, nevis uz faktiem. Šrilanka, redz, bija ienaidnieks komisijai, jo neiesaisties dialogā. Bet uh, dialogs pats par sevi jau neko nenozīmē. Ir jāskarās, kāds šis dialogs ir, vai tas ir patiesis. Vai, vai tas vairāk nav gadījumā kādu sabiedrisko attiecību gājiens tāds? Varbūt, ka nē, es nezinu. Es ceru, ka tā arī nav tomēr galu galā eh, balstoties uz pierādījumiem no starptautiskām organizācijām, mums vajadzētu izvērtēt situāciju Kolumbijā sagatavot ziņojumu par šo situāciju un tikai tad politisko vērtējumu izteikt. Izskatās, ka mēs šobrīd šādu vērtējumu par Kolumbiju izsakām eh, tikai un vienīgi balstoties uz komisijas iekšējo izjūtu, jo es neuzskatu, ka ir veikts eh, pietiekoši dziļš pētījums par situāciju Kolumbijā cilvēktiesību jomā. Un, protams, ka mums ir konsekventi jāpiemēro pasākumu. Protams, ka ir uh, dažādi izpratni arī par to, kas ir īsti konsekventi un kas nē, bet kā kolēģis sacīja, uh, tad uh, tik tiešām tas arī ir nepieciešams. Tātad es saprotu, ka man ir jābeidz savu uzstāšanās, bet ko, ko es vēlējos pieminēt, ka komisija būtiski pieminēja arī par divējādu pielietojumu ierīču nolīgumiem un līdzīgām lietām un pasākumiem protams, ka mums ir jāsako līdzi šai attīstībai. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētāji. Tātad tie, kuriem tas interesē, Es, es vēlos norādīt, ka mēs izskatīsim e, regulas par e, spīdzināšanas ierīču eksportu un importu 13. E, martā. Un Es vēlos arī atgādināt kolēģiem, ka laika grafiks ir šāds. Diskusija par eh, atzinumu projektu sub, eh, apakškomitejā 26. un 27. aprīlī eh, līdz 28. aprīlim 6. vakarā var iesniegt grozījums, tālāk apakškomitejā grozījums izskatīs 10. maijā un balsojums ārlietu komitejā 31. maijā un 2. jūnijā, tātad tajā nedēļā. Turklāt vides komiteja, tāpat arī attīstības komiteja arī sagatavo savus ziņojumus. Tā kā paldies eh, mūsu referentiem, paldies kas, tiem, kas piedalījās diskusijā, un šobrīd tad pārējām pie nākamā darba kārtības eh, punkta, tās viedokļu apmaiņa par vardarbību pret sievietēm bruņotos konfliktos. Tā tad redzam, ka šeit ir ieradušies diezgan daudz cilvēku, kas ir gatavi piedalīties šajā viedokļa apmaiņā, uzklausīšanā. Tātad eh, šī viedokļa apmaiņa ir daļa no programmas Startautiskās sieviešu dienas atzīmēšanai 8. martā. Mūsu viesi ir varējuši arī jau iepriekš šonadēļ piedalīties dažādos pasākumos, un e, visi interesanti tiek aicināti apmeklēt fotoizstādi e, e, trešajā stāvā par sieviešu situāciju Kongo Demokrātiskajā republikā. Mums ir četri, četras referents, tātad katra desmit minūtes uzstāšanās. Uh, Līdz ar to es arī aicināšu jūs eh, nepārsniegt šo atvēlēto laiku. Tātad eh, Hauzers kundze un Čipāmbū kundze runās eh, par sieviešu traumatisko pieredzi kara zonā, Bet eh, Lorenzo kundze un Arno kundze runās par reaģēšanu uz šīm situācijām tieši saistībā ar ANO drošības padomas rezolā, eh, rezolūciju 1325, eh, kā arī par vispārēju par vardarbību pret sievietēm speciāli izstrādātājiem vadlīnijām 2008. gadā, tās tika izstrādāt kopā ar visaptverošu pieeju attiecībā uz ANO drošības padomus rezolūcijām 1325 un 1820. Līdz šim apakškomitejā šie jautājumi nav izskatīti. Kaut arī eh, vadlīnijas eh, ir plašāk, eh, plašāk apskat plašāk tematu par tik, tikai vardarbību sievietēm bruņotos konfliktos, tomēr tās ir būtiski šajā kontekstā. Tāpēc sāksim ar mūsu pirmo referenti, un es vēlos stādīt jums priekšā Moniku Hauzeri, kas ir Medika Mondiāla organizācijas dibinātāja un izpildu vadītāji. Paldies! Es eh, vēlējos eh, tagad eh, ievadvārdus bilst vācu valodā. Vēlējos pateikties par to, ka jūs uzaicinājāt mani izteikties un arī manu kolēģi Žanīnu Mukanīrvu par eh, tām sievietēm, kas ir piedzīvojuši bruņots konflikts un cietuši no vardarbības, piemēram, Austrum Kongo. Un eh, par šo jautājumu es vēlējos runāt nevien eh, tādēļ, ka tuvojas starptautiskā sieviešu diena 8. marts un uh, Esmu ļoti pateicīga, ka mēs šeit varējām ieradīties. Toreiz kopīgi ar Bosnijas kolēģiem pirms 17 gadiem es nodibināju organizāciju Medika Mondiāle. Jūs noteikti zināsiet, ka desmitiem tūkstoši sieviešu tika izvarotas Bosnijā kara laikā, un toreiz mēs organ savu organizāciju dibinājām tādēļ, ka trūka tādu sieviešu tiesību aizsardzības organizāciju. Mēs vēlējāmies sniegt palīdzību sievietēm, kas bija pārdzīvojuši šo milzīgo traģēdiju. 17 15 gados mēs izstrādājam noteiktu standartu kopumu, mēs šīm sievietēm sniedzam arī juridisku, juridiskas konsultācijas un mēs aktīvi kopš 1994. gada sadarbojamies ar Startautisko kara tribunālu Hāgā un vienmēr eh, vai domājam, ko pašām sievietēm nozīmē vārds taisnīgums, kā viņas to izprot. Uh, Ļoti daudzus gadus mēs īstenojam projektus Rietumbalkonos, kopš 2002. gada arī Afganistānā, tāpat darbojamies Liberijā un sniedzam palīdzību un atbalstu sievietēm ļoti daudzos eh, kara reģionos, arī Gomā. Eh, pēc 17 eh, eh, gadiem intensīva darba es vēlējos izmantot šo iespēju un iepazīstināt jūs ar mūsu organizācijas darbību. Es domāju, ka ir nepieļaujams tas fakts, ka nestoties uz ļoti daudzām rezolūcijām, sievietēm joprojām situācija šajos kara reģionos nav mainījusies. Un tagad turpināšu angļu valodā mēs eh, runājam par to, kāda situācija ir Dienvidāfrikas Republikā Kongo. Tur eh, sievietes cieši no vardarbības un eh, bieži vien izvarošana tā izmantota kā kara instruments, tā tiek vērst pret sievietēm, ģimenēm un veselām kopienām. Izdzīvošās sievietes cieš visu atlikušo dzīvi un bieži vien noziedznieki netiek sodīti nekādā veidā. Uh, Pēc uh, uh, ilgiem kara gadiem uh, bijušajā Dienvidslāvijā mēs esam izveidojuši rezolūciju 1325, kur ir uh, rakstīts par to, kā aizsargāt sievietes un kā ievērot uh, dažādus principus arī pēc kara uh, sarunās. Ir arī rezolūcija 1820, kas sniedz pilnvaras ANO un nosaka, ka dalību valstīm ir jāvēršas pret uh, kara noziegumiem, tajā skaitā arī pret izvarošanām kara laikā. Ir Eiropas Savienības vadlīnijas, kas ir paredzēts, lai aizsargātu cilvēktiesību aktīvistus, un ir arī starptautiskā kara tiesa, kas tika izveidota, lai sodītu šos noziegumus un vērstos pret to nesodāmību, ko joprojām bauda daudz noziedznieki bet saskaņā ar ANO cilvēktiesību padomas secinājumiem vairāk kā 100 tūkstoši sieviešu tika izvarots ļoti brutālā veidā 2008. gadā. 20 līdz 30% sieviešu tika inficētas ar HIV. Kopš šo rezolūciju pieņemšanas Mēs esam uh, vēlējušies mainīt pasauli un uh, radīt labāku dzīvi uh, sievietēm krīžu reģionos. Galvenie nozīdznieki un izvarotāji ir reģionālā policija un Kongo armija mēs vēlamies vērsties pret noziedzniekiem, vēlamies īstenot vadlīnijas un tās atbalst ES un ANO. Ņemot vērā apkopoto pieredzi, mēs varējām secināt, uh, ka analīze tiek veikta aplami ļoti e, ilgus gadus izvarošanu uzskatīja tikai par sieviešu problēmu, bet īstenībā tā ir vīriešu problēma. Un īstenībā tas ir arī draudz nacionālajai drošībai neskatoties uz to, ka daudzi uh, drosmīgi NVO darbojas valsts teritorijā, sievietes joprojām cieši, viņas cieši arī no vardarbības ģimenē, un tas apdraud miera procesa virzīšanu uz priekšu. Protams, mēs mēģinājām vērsties arī pret nesodāmību un saukt noziedznieks pie taisnas tiesas, bet joprojām nav, eh, mūsu rīcībā nav pietiekami labi instrumenti, lai kaut ko darītu lietas labā. Mēs saprotam, eh, ka izvarošana joprojām atkārtojas, atkārtojas vardarbības gadījumi un eh, Monuka eh, šo tātad sieviešu aizsardzību pret vardarbību un pret izvarošanām nav iekļauts savās vadlīnijās. Jaņem vērā, ka situācija ir visai dīvaina, sieviešu tiesība organizācijas ir izmisušas, lai aizsargātu sievietes no bruņotiem konfliktiem. Vietējās sieviešu organizācijas cenšas eh, panākt to, lai tiktu pieņemta nacionālā likumdošana, kas varētu atļaut īstenot, transponēt jau esošos likumus, lai varētu garantēt eh, sieviešu aizsardzību. Ir iz, manokā ir izveidots, eh, izveidot arī sieviešu policijas vienība, kas cīnās pret šādiem noziegumiem, kas vērst galvenokārt pret sievietēm. ANO misija uh, Liberijā uh, Um, darbojas uz vietas, tur ir 600 uh, vietējās sievietes, kas ir iesaistījušās šajā darbā, tiek dokumentēti vardarbības gadījumi un uh, tiek sniegts juridiskās konsultācijas sievietēm, kas pārcietuši šo vardarbību. Protams, jāņem vērā, ka uh, šajās struktūrās ir jāizteno turpmāk likumdošana. Monuk un uh, ES ir jāizstāv sievietes, jāvēršas pret vardarbību, un ir, eh, ja ANO rezolūcijās ir skaidri jānorāda, ka sievietes ir jāaizsargā pret izvarošanu, un eh, rezolūcija tekstam ir jābūt konsekventam. Bet ko mēs piedzīvojam Gomā? Vairākas reizes mūsu partneri no PAIF mēģināja lūgt atbalstu no MONUK un no citām starptautiskajām organizācijām lai varētu atbrīvot eh, meitenes no verdzības. Eh, viņas bieži vien tik izmantotas kā seksa verdzenes eh, militārajās nometnēs. Monuk ES Goma atteicās sadarboties ar mums šajā kontekstā, un mūsu partneris devās uh, Uh, vest sarunas ar uh, bīstamajiem militāriem vadītājiem, lai šīs meitenes atbrīvot no militārajām nometnēm. Un, protams, šīs sievietes, kas devās vest sarunas, pašas apdraudēja gan savu dzīvību, gan veselību. Viņas varēja nogalināt un izvarot. Uh, ko jūs varat darīt lietas labāk, ko līdz šīs vadlīnijas, ja tās nav īstenots, ja tās reāli netiek pārvērstas praksē. Mums ir nepieciešams šīm sievietēm sniegt atbalstu, neierobežot atbalstu, un tāpat ir jāsniedz atbalsts arī cilvēktiesību aizstāvjiem. Tāpat Eiropas Savienībai, ņemot vērā vadlīniju īstenošanu, eh, vajadzētu valstīs eh, izvietot savus spēkus, lai varētu aizstāvēt cilvēku tiesību cīnītājus. Ir jābūt eh, taisnīgai tiesai, un eh, Kongo valdībā ir jāraida signāls, ka viņiem ir jāievēro starptautiskās tiesības un starptautiskie nolīgumi. Protams, ir jābūt sarunām valdības līmenī, un mums ir jāmudina Kongo valdība aizsargāt cilvēku tiesību aktīvistus. Un drošības aģentūrām ir uh, jāorganizē uh, uh, tiesvedības procedūras un jāsamazina uh, nāves gadījumu skaits. Mēs esam ļoti norūpējušies par cilvēktiesību situāciju šajā valstī, sevišķi pēc tam, kad no turienes tika izvestas monokrupas. Uh, Tādēļ mēs pieprasām, lai e, šajā jautājumā arī aktīvi tika iesaistīta pilsoniskā sabiedrība, lai pilsoniskā sabiedrība tiktu uzklausīta. Mums jārunā par atkāpšanās stratēģiju, lai varētu pielikt punktu šīm briesmīgajām traģēdijām, lai sievietes vairs netiktu izvarotas un nogalinātas. Un, protams, atkāpšanās stratēģija ir jāapspriež arī ar Kabīlas kungu un viņa ministriem. Mums ir izšķirīgi svarīgi, lai mazas sieviešu grupas, lai nevalstiskās organizācijas varētu gūt donoru atbalstu. Parasti šī nauda nonāk lielu organizāciju pakļautībā un mazie NVO, kam jau tā ir pietiekami maz jaudas, nevar eh, gūt nekādas priekšrocības no tā. Eiropas Savienības eh, demokrātijas un cilvēktiesība instruments, protams, ir eh, nozīmīgs rīks, ko var izmantot daudzas organizācijas valstīs, kas joprojām piedzīvo politisku krīzi. Bet es vēlējos teikt, ka ir jāsniedz atbalsts arī mazām organizācijām. Tās sastopas ar virkni dažādu tehnisku problēmu, lai uh, apgūtu līdzekļus. Un, nestoties uz savu izmēru, mazās organizācijas var palīdzēt uh, sievietēm, kas pārdzīvojuši izvarošanu, turpat valstī uz vietas. Un uh, šīs mazās organizācijas joprojām apdraud dažādi militārie spēki, armija un valdība. Nesodāmība ir viena no galvenajām prioritātēm. Mums ir uh, jāsauc pie taisnas tiesas tie noziedznieki, kas ir uh, vardarbīgi vēršies pret sievietēm. Eiropas Savienība ir eh, uzsākusi 70 reformu programmas, eh, tās varētu radīt paraugu prakses precedentu un eh, Kongo Demokrātiskajā republikā Eiropas Savienība varētu izveidot arī tās auto ceļu mapi, lai varētu īstenot tieslietu un iekšlietu reformas, tādā veidā garantējot aizsardzību sievietēm, lai tās būtu pasargātas no seksuālās vardarbības. Protams, sieviešu tiesību organizāciju eh, pieredze ir jāizmanto, lai eh, visas vadlīnijas un reformas varētu īstenot pēc iespējas efektīvākā veidā. Un visbeidzot, es vēlējos teikt, ka. Uh, šīs izvarošana problēma jau ir ieguvusi tādu kā uh, epidēmijas raksturu, tādēļ ir nepieciešams izveidot īpašu posteni, proti Eiropas Savienības īpašo sūtni, uh, kas cīnītos pret izvarošanu mums ir arī jāizteno vairākas programmas un eh, joprojām norisinās eh, daudz programmu īstenošana Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. Mums ir jāpadomā, kā eh, aizsargāt sievietes un meitenes no seksuālās vardarbības un, diemžēl, tā ir jebkura militārā konflikta sastāvdaļa. Lai apstādinātu šādu veidu noziegumus, lai pieliktiem punktu, protams, ir jāizmanto iegūtā pieredze. Ir vairākas programmas, piemēram, ir jāizmanto starptautiskas programmas tādos uh, sektoros kā drošība, veselības aprūpa un izglītība. 2009. gadā Kongo militārā tiesa notiesāja desmit izvarotais gomā. Kā uh, to varēja īstenot? Uh, trīs iemeslu dēļ. Pirmām kārtām ANO izdarīja startautisku spiedienu. Hillary Clinton devās uz Kinšasu un tur runāja ļoti skaidru valodu. Otrām kārtām Eh, ir arī dažādi informācijas pasākumi, tos īsteno vietējās nevalstiskās organā, organizācijas un eh, trešām kārtām pateicoties drosmīgajiem upuriem šīs sievietes devās uz tiesu, liecināja un tādā veidā uh, varēja tikt spriest taisna tiesa visiem noziedzniekiem. Ja šīs sievietes var uzstāties, ja viņas var liecināt tiesā, nestoties uz piedzīvoto pazemojumu, uh, neskatoties uz to, ka viņas riskē ar savu dzīvību, jo noziedznieki pēc tam var mēģināt atriepties, tad mums ir jādara savs darbs, mums ir jāpanāk, lai šīs sievietes uh, varētu baudīt taisnīgumu un lai beidzot viņas varētu sākt cilvēku cienīgu dzīvi. Paldies! Jo. Thank you, Dr. Hauser. Uh, paldies, paldies, doktor Hauser, par jūsu runu. Un mm, man šķiet, ka vēlāk jums būs iespēja atbildēt arī uz jautājumiem un rezumēt teikto. Tagad es vēlētos šeit sveikt mūsu viesi no Kongo Demokrātiskās Republikas, Žanīnu Čimpambu Mukanirvu. Viņa ir projekta koordinatore eh, PAIF programmā. Dod vārdu jums. Merci, eh, madame la. Uh, paldies priekšsēdētāji par man doto vārdu. Es vēlētos uh, piebilst uh, Monikas teiktajam, ka situācija attiecībā uz vardarbību pret sievietēm bruņotos konfliktos ir līdzīga visās valstīs, kurās notiek šie konflikti. Vārdarbība, seksuālā verdzība, izvarošanas. Uh, tas notiek konfliktu laikā, un tas attiecas uz visām valstīm, neatkarīgi no tā, vai tās ir ziemeļu vai dienvidu valstis. Ja valstīs notiek karadarbība, sievietes kļūst par upuriem un cieši. Tomēr es vēlētos runāt par eh, sieviešu situāciju Kongo Demokrātiskajā republikā. Neraugoties uz to, ka mm, valstī vairs nenotiek aktīvu kara darbību un tā ir organizējusi brīvas un pārskatāmas vēlēšanas un uh, darbojas uh, valsts iestādes. Sieviešu uh, vardarbība pret sievietēm ir kļuvusi par klupšanas akmeni valsts austrumdaļā, kur konflikti turpinās. Sievietes ir kļuvušas par grupu kara darbības mērķi. Uh, un šīs grupas darbojas e, Ziemeļu un Dienvidu Kivu provincē. Šīs bruņotās grupas lieto seksuālo vardarbību kā kara darbības stratēģiju, lai grautu ģimenes, vietējās kopienas un visu beidzot e, grautu Kongo nāciju kopumā. Kongo sievietes jau tā cieši no sociālām un kultūras problēmām un tagad viņām vēl ir jāsaskars arī ar seksuālo vārdarbību. Uh, papildus tam, neraugoties uz to, ka ir pieņemtas daudzas ANO drošības padomas rezolūcijas 1325, kurai jau ir desmit gadu rezolūcija uh, numur 1820, kurai arī jau ir desmit gadu, noziegumi joprojām netiek sodīti. Uh, Neraugoties uz centieniem, ko ir ieguldījusi Kongo valdība, arī tiesiskā ziņā un tieslietu jomā, ir tiesība akti, kas, kas it kā aptur seksuālo vardarbību un ir starptautiskie standarti. Neraugoties uz visiem šiem centieniem, šī problēma valsts austrumos liecina par to, ka vardarbība pret sievietēm turpinās. Starptautiskās kopienas reakcija ar ANO aģentūru starpniecību, piemēram, UNFPA, UNIFEM, eh, starptautis, arī, arī starptautisko un vietējo nevalstisko organizāciju reakcija. Visas šīs reakcijas ir bijušas eh, humanitāras un steidzamas. Uh, bet eh, joprojām ir daudz problēmu, jo cietušās sievietes faktiski cieš divreiz. Viņas ir ne tikai savu mocītāju upuri, bet cieš arī no uh, vietējo kopienu aizspriedumiem. Līdzekļi tiek piešķirti, lai cīnītos ar šīm problēmām, taču šos līdzekļus nesaņem paši upuri, jo šīs sievietes dzīvo valsts lauku apvidos, kur nav veselības aprūpas iestāžu, kas varētu sniegt viņām atbalstu. Trūkst arī tiesu, kas varētu izskatīt eh, šādus noziegumus attiecīgajos apvidos. Un šajā situācijā jāteic, ka ir daudz problēmu, kas mums ir jārisina. Ir jānodrošina paliekoša un ilgtspējīga reakcija šīm problēmām. Pagaidām mēs esam reaģējuši tikai uz sekām, nevis uz cēloņiem, kas principā ir eh, drošības trūkums kopumā visos valsts austrumos. Uh, ir Eiropas Savienības līmeņa programmas, un varbūt, ka tās varētu sākt atbalstīt sievietes Kongo. Faktiski tas būtu atbalsts valsts drošības sistēmai. Ir uh, īstenots atbalsts valsts tieslietu sistēmai, bet darāmā joprojām ir daudz. Mm. Ir programma attiecībā uz, uh, uz DLC bet eh, joprojām ir eh, problēmas. Un eh, nepietiek cietumu, lai varētu izciest sodu šie apsūdzētie. Viņi ir uz brīvām kājām, jo cietumu nevar viņus uzņemt. Šādu cietumu vienkārši trūkst. Tāpēc mums ir jācenšas izskaust nesodāmību Startautiskā kriminālā tiesa šobrīd uh, saskaras ar uh, pilnvaru ierobežojumiem attiecībā uz noziegumiem, kas ir paveikti 2002. gadā, piemēram. Uh, visi šie seksuālie noziegumi ir efektīvi uh, jāizskata un jānovērš, jo pretējā gadījumā turpinās nesodāmība un tiek piemēroti dubult standarti, jo tie, kas ir uh, atbildīgi par, seksuālo, par, par seksuāliem noziegumiem, kas tos ir pastrādājuši starp 96. Uh, gadu starp 96. un, un 94. gadu, viņi, viņiem ir iespēja izsprukt nesodītiem. Un tad ir jārunā par kompensāciju upuriem. Šīs cietušās sievietes, viņas uztver savu ķermeni kā iznīcinātu. Viņu reproduktīvie orgāni ir bojāti. Uh, Viņām ir jābūt iespējai atjaunot savas tiesības un atjaunot savu cieņu. Un tās uh, eh, ir problēmas, uh, kurām vajadzētu nodarbināt arī Eiropas Savienību un ar kurām vajadzētu strādāt dažādām programmām uh, Kongo Demokrātiskajā republikā. Jūs varbūt zināt, uh, tiek runāts Kongo par dažādiem līgumiem. Uh, gan atti, par to runā vietējie bruņotie spēki un, un ārzemju bruņotie spēki, un šīs ir sarunas, kurās sievietes nepiedalās. Tomēr mēs apzināmies faktu, ka ja mēs lasām rezolūciju numuru 1325, sievietēm ir būtiska loma konfliktu risināšanā, un Kongo sievietes ir pieredzējušas šajā jomā. Viņas ir pieredzējušas eh, Kongo sarunas Sansitijā, kur eh, pašai valstī tika eh, sniegta pārējas iespēja. Sieviešu iesaistīšana sarunās bieži vien maina sarunu būtību. Mums ir liels darbs veicams, lai nodrošinātu sieviešu iesaisti miera nostiprināšanā, jo Kongo šobrīd atrodas tādā vēsturiskā posmā, kad uh, ir arī daudz citu problēmu. Vajadzētu atbalstīt miera iniciatīvas, uh, kuras īsteno sievietes pēc konflikta valstīs, un te es runāju par Lielo ezeru reģiona valstīm kopumā. Subsīdijas un dotācijas ir jāpiešķir sieviešu iniciatīvām šajā jomā, jo Eh, sieviešu programmu budžets šajās valstīs netiek nekādā veidā atbalstīts. Eh, Lielo ezera reģiona valstis Ruanda, Burundija un arī Kongo ir eh, pieņēmušas uh, dalību valstu plānus, lai ieviestu rezolūciju, num, valstu plānus, lai ieviestu rezolūciju numur 1325, bet, lai to ieviestu, ir vajadzīgs finansējums. Atbalstam ir jābūt praktiskam. Un tas ir lūgums, ar kur es vēlētos noslēgt savu prezentāciju. Paldies, ka uzklausījāt. Paldies, saka priekšsēdētāja. Mūsu nākamā runātāja ir Lorenzo Kunze un viņa pārstāv Eiropas Savienības Spānijas prezidentūru. Un paldies priekšsēdētāji. Man ir prieks eh, šodien būt šeit. Eh, Spānijas prezidentūras eh, vārdā piedalīties diskusijās par to, kas notiek mm, darbā pie vadlīnijām pret uh, vardarbību pret sievietēm un citiem diskriminācijas veidiem. Mēs atbalstām uh, dzimumu līdztiesības panākšanu politiskajā jomā. Um, arī privātajā dzīvē šī joma kļūst centrāla Spānijas prezidentūras darbā. Un Runājot par Eiropas Savienības iekšējo politiku, eh, šie centieni jo īpaši izpaužas padomas secinājumos šajā jomā. Un eh, kā lēmumi, kas ir pieņemti, lai novērstu vardarbību pret sievietēm, runājot par ārpolitiskām darbībām, lai novērstu vardarbību pret uh, sievietēm. Šie centieni ir netieši uh, iestrādāti vadlīnijās cilvēktiesību jomā un humanitārās politikas jomā. Un, piemēram, Eiropas Savienība ir jo īpaši ieinteresēta sieviešu cilvēktiesību aizstāvju situācijā dažādās pasaules valstīs. Šīs sievietes ir īpaši apdraudētas Vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir, ir īpaša eh, dzimuma nevienlīdzības izpausme, un eh, tas ir ļoti problemātisks noziegums visā pasaulē. 2008. gadā mēs atbalstījām tādu vadlīniju pieņemšanu, kas ir pilnībā veltītas eh, cīņai pret šiem noziegumiem. Šī, šo vadlīniju pamatā ir uh, plaši uh, vardarbības novēršanas principi pret sievietēm, un saskaņā ar to ir aizliegtas jebkādas darbības, kas sievietēm izraisa vai var izraisīt fiziskas vai psiholoģiskas ciešanas, tostarp arī draudi. Te ir jārunā par jēdzienu, kas uh, ievērojami pārsniedz uh, vardarbību pret sievietēm bruņot konfliktu gadījumā. Spānija ir valsts, kas vēlas uzņemties pienākumu ieviest šīs vadlīnijas eh, pēc tam, kad pie tā ir strādājušas arī Čehijas prezidentūra un Francijas prezidentūra. Mēs vēlamies pievērsties šo vadlīniju ieviešanas posmam un eh, vēlos norādīt, ka pēdējo gadu laikā uh, Um, šie centieni ir ļāvuši mums veidot pārstāvniecības Eiropas Savienības delegācijas un uh, citas struktūras šajā jomā, lai iedrošinātu šo vadlīniju īstenošanu un veidotu produktīvu dialogu starp visām institūcijām, kas uh, varētu izmantot šīs vadlīnijas, kā arī lai veicinātu informācijas apkopošanu par situāciju, uh, Uh, attiecīgajos reģionos. Ziņojums saņem vēstniecības, un uh, zi šo ziņojumus var izplatīt uh, valstīs. Kohom grupa, kas ir padomes darba grupa, ir, ir strādājusi pie ziņojumiem. Uh, un e, izstrādājusi informācijas kopumu, ko izmantos turpmākajā darbā. Informācija, kas ir iekļauta šajā kopumā, šajā ziņojumā, ir būtiska turpmākajam darbam, un tā stiprina Eiropas Savienības apņemšanos e, īstenot mērķus, kas e, pagaidām traucē pilnībā ieviest šīs vadlīnijas. Pēc Spānijas, eh, Spānija vēlas eh, veicināt eh, nostiprināšanu, un šis informācijas kopums vēl tiks papildināts un izplatīts pārstāvniecībās lai to papildinātu ar informāciju no vietējiem avotiem. Šiem dokumentiem vajadzētu palīdzēt mums mūsu centienos. Otrkārt, Ir jāorganizē tādu ieteikumu ieviešana, kas izriet no šīs informācijas gan, gan dalību valstu līmenī, gan plašākā. Mēs esam uh, devuši rīkojumu savām pārstāvniecībām ieviest īpašos ieteikumus, kas ir iekļauti ziņojumos un ko ir pieņēmušas darba grupas. Šie iesniegtie ziņojumi tiks izmantoti, lai izstrādātu reģionālas rekomendācijas, kas tiks attiecinātas uz daudziem reģioniem pasaulē. Tiks izstrādāta virkne vispārīgu ierosinājumu, un to pamatā būs Eiropas eh, daudzpusējie pasākumi. Mm, tad vēl tiks strādāts pie vietējām stratēģijām, sadarbībā ar pārstāvniecībām un Eiropas Savienības delegācijām, sadarbībā ar pilsonisko sabiedrību. Mēs esam ieviesuši eh, termiņu divi gadi līdz 2012. gadam, lai ieviestu šīs stratēģijas, un pārstāvniecībām un delegācijām vajadzēs mūs informēt par panākto progresu. Prezidentūra īpaši uzmanību pievērsies, ar, pievērsīs arī atsevišķiem gadījumiem, atsevišķiem upuriem, sievietēm, kas ir cietušas no vardarbības, un mēs mēģināsim panākt, lai Eiropas līmeņa stratēģijas eh, palīdzētu arī viņām. Mēs eh, strādāsim pie dzimuma līdztiesības jautājumiem, un vārdarbība pret sievietēm ir iekļauta. Šie jautājumi ir iekļauti mūsu diskusijās ar trešajām valstīm. Piemēram, tā, tā ir noticis Kišiņevas uh, tikšanās uh, laikā un arī Ženēvā rīt ir paredzētas sarunas starp Japānu un Eiropas Savienību. Tas būs daudzpusīgs fórums, kurā tiks strādāts pie mehānismiem vardarbības pret sievietēm un seksuālas diskriminācijas novēršanai. Um, Spānijas Meksikas iniciatīva um, arī ir vērsta uh, tiesību aktu paplašināšanā, kas novērstu vardarbību pret sievietēm. Un uh, ir gaidāms, ka nākamajā cilvēktiesību sesijas laikā šī iniciatīva tiks atkal aktualizēta. Spānija, kā prezidējošā valsts, ir īpaši ieinteresēta vardarbības novēršanā pret sievietēm un arī un arī eh, sieviešu nogalināšanas novēršanā. Aprīlī būs eh, tikšanās, kur tiks runāts pret šo feminicīdu, jeb sieviešu nogalināšanu. Un es gribētu sniegt pārskatu par pasākumiem, ko Spānija vēlas īstenot eh, drošības padomes tikšanās ietveros. Tad, tad te būs runa par vardarbību pret sievietēm arī konfliktu laikā. Tas ir tikai viens no daudzajiem veidiem, kādā sievietes tiek diskriminētas, bet tā ir viena no nopietnākajām formām. Eiropas Savienība ir izstrādājusi virkni instrumentu, eh, lai iestrādātu rezolūcijas numur 1325 un uh, numur 1820, arī 1888 un 89, tās drošības politikā, attīstības politikā un citās politikas stratēģijās. Tie ir, eh, ir, ir dokumenti, kas ir veltīti šim mērķim, dažādas deklarācijas, platforma dokumenti, un vēl tiek lietot Eiropas Savienības finanšu instrumenti. Uh, un konsultanti dzimumu līdztiesības jomā arī piedalīsies eh, aizsardzības un drošības komitejas darbā. Ir rīcības plāni rezolūcijas 1325 eh, īstenošanas ieviešanā. Spānija ir viena no tām Eiropas Savienības valstīm, kas ir izstrādājusi šo plānu. Citas Eiropas Savienības dalību valstis arī strādā pie šādiem instrumentiem. Tomēr ANO ģenerāla sekretāra ziņojums, kas ir veltīts šai jomai, liecina par to, ka darāmā vēl ir daudz, tāpēc Spānija ir izstrādājusi virkni specifisku ierosinājumu, lai Eiropas Savienība varētu veicināt minēto rezolūciju ieviešanu. Uh, Piemēram, notiek sadarbība ar tur, nā, nākamo Beļģijas prezidentūru. Tad būs rezolūcijas numur 300, 1325. 10. jubileja. Martā tiksies aizsardzības komiteja. Mēs analizēsim arī 1325 ieviešanu dalību valstīs un arī arī, arī dažādus tās aspektus e, izstrādāsim ziņojumus. Raudzīsimies uz rezolūcijas ieviešanu NATO kontekstā. Un e, tad vēl pastāv vienprātība par to, ka jāveicina 1325 ieviešana ANO politikas veidošanas iniciatīvu ietvaros. Uh, Un visu beidzot rezumējot, eh, gribētu teikt, ka mēs kā Spānijas eh, prezidentūra uzskatām, ka cīņa pret eh, vardarbību, kas vērsta pret sievietēm un bērniem, ir būtiska prioritāte Eiropas Savienībai un arī būtisks cilvēktiesību aspekts. Un ne tikai tāpēc, ka šī problēma ir tik izplatīta, bet arī tāpēc, ka uh, valdības aizvien vairāk apzinās šīs problēmas būtiskumu un mm, tās graujošās ekonomiskās un citas sekas. Valdības ir aizvien gatavākas sadarboties, lai atbrīvotu sabiedrību no šīs problēmas, mm, sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību un citām, mm, citām ieinteresētajām pusēm. Pilsonisko sabiedrību ir jāinformē par šī jautājuma no, nopietnību. Uh, tostarp arī ar informēšanas kampaņām. Un uh, jāstrādā pie tā, lai uh, šie jautājumi tiktu uzskatīti par problēmu, nevis par uh, sabiedrības pārēžu. Mums ir jāanalizē visi šīs problēmas aspekti, ir jādomā ne tikai par sodu, bet arī par prevenciju un palīdzību upuriem, un tas ir jādara visā pilsoniskajā sabiedrībā pasaulē. Paldies! Paldies, un mūsu pēdējā referente ir Veronika Arno no Eiropas komisijas. Viņa ir savstarpējā attiecība un cilvēktiesība ģenerāla direktorāta direktore. Paldies, priekšsarētāji skundze. Es centīšos papildināt to, ko sacīja prezidentūras pārstāve. Un, protams, ka apzinos, cik uh, apjomīga ir šī problēma, ko labi raksturoja Kongo Demokrātiskās republikas pārstāvu. Tātad rezolūcija 1325 jau spēkā ir desmit gadus, tomēr šoreiz varam teikt, ka tā bija pirmā reize, kad drošības padome konkreti, konkrēti vērsās pret uh, vardarbību pret sievietēm bruņotos konfliktos, kas tie tiek jau ilgu laiku izmantots kā kara instruments. Tāpat mums ir arī Vakavunis nolīgums, un eh, mēs mēģinām eh, organizēt konferenci, lai pārskatītu rezolūciju 1325 un nonākt pie praktiskiem rezultātiem. Nevis vienkārši, kur mēs konferenci aicinātu sastādīt deklarāciju, bet gan vēlam, vēlamies panākt praktisku progresu. Šobrīd esam mazliet eh, nobažījušies, jo Jāsaka, ka mazliet kavējās šie procesi un arī diskusijas par eh, dzimumu jautājumiem. Tomēr mums to vajadzētu panākt, lai šogad šī konference notiktu. Iepriekšējā gada novembrī Anno pirmo reizi pēc debatēm par situāciju Kongo pieņēma plānu eh, par vardarbības pret sievietēm novēršana bruņotos konfliktos un konkrēti nosakot arī sankcijas un uzraudzību. Un šobrīd ir arī noteikti ANO persona, ka, kurai būs tiesības veikt izmeklēšanas. Ženēvā cilvēktiesību padomē Tā tika izskatīta Kongo situācija, ne tikai Kongo, bet Kongo bija viena no valstīm. Ir, šī situ, situācija ir aktuāla arī citās valstīs. Kolēģi no Spānijas atsaucās arī uz to, ko Eiropas Savienība jau dara ar savu visaptarošo pieeju, un ir būtiski uzsvērt to, ka mums ir vairāk instrumenti. Būtiskākais ir apvienot šos instrumentus un izmantot tos efektīvi. Tātad, uh, ir tradicionāli izmantotie instrumenti, ko kolēģi jau uzskaitīja. Tā tad ir steidzamie instrumenti, instrumenti, kurus e, izmanto steidzamos gadījumos, ir tādi instrumenti, kurus izmanto parastā kārtībā. Tātad būtiskākais ir apvienošos instruments. Notiek diskusijas ar e, dalību valstīm par rīcības plānu ieviešanu. Tik pieminēta arī Ruanda, Burundija Tur ir nacionāla rīcības plāni, un um, esmu pārsteigts mazliet šīs 17 valstis, kurās bija šie uh, nacionālajie plāni, tās pārsvarā ir Eiropas valstis. Bet Āfrikā uh, bija uh, Sierra Leone, Liberija un Kodivāra, ja nekļūdos. Uh, tas gan jāsaka ir saistīts eh, ne tikai ar finansējumu pieejamību, bet arī ar politisko gribu un politisko atbalstu. Un šeit es nerunāju tikai no upuru viedokļa, bet ir vispārēji svarīgi panākt to, ka eh, bruņoties spēki saprot, kāda ir viņu loma šais procesos. Ir ļoti daudz, kas eh, paveicams vēl sadarbībā ar ANO. Uh, attiecībā uz mieru un drošību. UNIFEM eh, organizācijā ir iesaistīts vairākas valstis, kas arī gatavs darboties ir Kongo Demokrātiskā republikā. Mēs vēlamies arī uh, izveidot eh, tādu informatīvo mehānismu uh, konkrēti uh, attiecībā uz dzimumu noziegumiem un noziegumiem pret sievietēm. Kā Spānijas prezidentūras pārstāvi jau minēja, tad eh, mēs vēlamies panākt dialogu attiecībā uz eh, eh, situāciju cilvēktiesību jomā, mēs sadarbojamies ar Āfrikas Savienību, bet, protams, tas nav pietiekami. Tālāk. Attiecībā uz pilsonisko sektoru mēs runājam par tām konfliktu zonām, kur mums ir bijuši dzimumu jautājumu eksperti, tādu stabilitātes instrumentu, mums ir sistemātiska apmācība, mums ir arī kontaktpunkts. Sākot no 12. gada mēs eh, piemērosim šos dzimumu jautājumu aspektus arī daudz eh, visaptverošākā veidā. Īpaši uzmanība tiek pievērsta šobrīd dzimumu jautājumiem. Eh, kolēģi iepriekš pieminēja, ka sieviešu izvarošana nav tik daudz sieviešu problēma, cik gan vīriešu problēma. Jā, ir, protams, e, traģiska situācija, kad upuris sievietes, e, bet arī bērni, gan meitenes, gan zēni. Un Nevalstiskām organizācijām, protams, ir eh, situācijas, kurā viņas strādā tikai ar vienu konkrētu mērķu grupu, ar sievietēm vai ar bērniem, bet šeit mums ir jāapzinās, ka eh, visdažādākie sabiedrības pārstāvi var kļūt par upuriem. Un attiecībā uz aizsardzības un drošības politiku arī tajā mums ir iekļauti dzimumu jautājumi. Eh, attiecībā uz Kosovu mums ir šeit padomnieki arī Attiecībā uz Kongo, eh, diemžēl šeit ir problemātiska situācija eh, tieši attiecībā uz situācijas izpēti. Eh, protams, ka var sniegt atbalstu caur starptautiskām organizācijām un cīnīties ar nesodāmību šajās pārkāpumos ir ļoti svarīgi un jāatbalsta ir ANO viņu mēģinājumos nodrošināt mieru un drošību valsts iekšienē. Tik pieminēta arī programma, kuras mērķis ir atjaunot tiesisko sistēmu, tiesu varas sistēmu Kongo austrumos. Un šobrīd eh, ir pievērsta īpaša uzmanība arī dzimumu noziegumiem. Iepriekšējā gada martā tika izveidota struktūra vienība, ko finansē Lielbritānija un Zviedrija un eh, šīs valsts mēģina koordinēt pūliņus Eiropas Savienības iekšienē. Eh, UNIFEM un eh, vairākas citas organizācijas varētu būt daudzsološs risinājums, un arī parlaments varētu aktīvi piedalīties, nodrošinot, ka mums ir īpašie pārstāvi, uh, Mums ir jāņem vērā šie aspekti. Eh, padomes eh, diskusiju darba grupās, eh, padomes ģenerālsekretariāts un īpašie Eiropas Savienības dienesti, kas atbildīgi par šiem reģioniem, tad ir organizējuši šo jautājumu izskatīšanu tieši dzimumu noziegumu, un mēs to turpināsim darīt arī turpmāk. Ceram, protams, arī uz parlamentu ieguldījumu kā pārstāv no Kongo pirms brīža izteicās, pats būtiskākais ir tas, ka atbalstam ir jānonāk līdz cietušajiem uz vietas, un viņi tik pieminēts, ka trūkst infrastruktūras e, valsts lauku apvidos, e, ne tikai veselības aprūpas infrastruktūras, bet e, pat pašas elementārākās infrastruktūras. Un es šo ziņu nodošu arī kolēģiem tālāk, ka tā ir problēma. Un tas, protams, saistīts arī ar spēju reaģēt uz problēmām. Un es domāju, ka viens var piekrist, ka nevaram mēs turpmāk pieciest šādu noziegumu esamību. Mums ir jānodrošina, ka cietušās sarunās saņem atbalstu, un mēs ceram, ka 2010. gadā jau mēs varēsim daudz ko panākt. Un izskatās, ka arī bruņotie spēki neuztver šo situāciju uh, pietiekam nopietni. Un ja viņi sāks to darīt, es domāju, tad arī visi iedzīvotāji sāks to uztvert. Protams, ka cilvēki arvien vairāk par to runās, būs informēti. Uh, Tāpat mēs esam iesaistīti arī policijas spēku apmācībā, un es nodošu arī e, šeit dzirdēto informāciju saviem kolēģiem, kas atbildīgi par to. Mums ir jā, jāsadarbojas arī ar nevalstiskajām organizācijām, un kā tika pieminēts e, Kongo kontekstā, tad e, Eiropas Savienība ir izstrādājusi īpašu programmu, kas ļautu vietējām nevalstiskajām organizācijām vieglāk piekļūt finansējumam. Tā kā principā mēs eh, varam teikt, ka esam samazinājuši eh, prasības eh, piekļūšanai finansējumam un cenšamies pēc iespējas vairāk kontakts uzturēt ar Kongo nevalstiskajām organizācijām. Mēs zinām, ka tā ir liela valsts un eh, tiem cilvēkiem, kas nav Kinšasā, protams, ir grūtāk kontaktēties. Mums ir arī filiālis šai organizācijai, četri šādas filiālis, tā skaitā arī valsts austrumos, un ir informācija jānodod, protams, lai uzturētu šos kontakts eh, visdažādākajās jomās. Bet katrā ziņā paldies par to, ka devāt mums šo iespēju eh, izgaismot un uzsvērt īpaši šo problēmu, eh, cenšoties arī uzlabot situāciju, tā skaitā rezolūcija 1325, 10. gada diena, un eh, arī Kongo pārstāvi ir atzinuši, ka viņiem arī ir daudz kas darāms pašiem un īpašā pārstāva attiecībā uz vardarbību pret sievietēm šeit noteikti varēs palīdzēt. Un es uzklausīju iepriekšējo kolēģu, kas ir eh, darbojušies uz vietas, eh, sacīto. Diemžēl mēs šeit geogrāfiski atrodamies ļoti tālu, bet cenšamies darīt visu iespējamo, lai efektīvi rēģētu. Paldies! Jā, paldies, saka priekšsēdētāji! Eh, šeit šobrīd varu sveikt mūsu priekšsēdētāju Hautals kundzi, kas ir atgriezusies Briselē. Un šobrīd ir eh, iespēja kolēģiem uzdot eh, jautājumus Anna Gomeša manā sarakstā, Lopilāra kundze un Hautals kundze. Anna Gomeša, lūdzu. Paldies! Paldies, ka organizējāt šo viedokļu apmaiņu, kas uh, skar šo būtisko problēmu. Man no sākuma uh, jāatvainojās, ka es uh, būšu spiests doties projām. Tas nav tāpēc, ka es nebūtu interesēts, bet gan tāpēc, ka man ir arī jāpiedalās apaškomitejā par drošību, uh, kur piedalīsies uh, Spānijas uh, aizsardzības ministrs un uh, arī tur es centīšos aktualizēt šo jautājumu. Tātad, ko es vēlējos sacīt? Tas, kas notiek Kongo un kā mums šeit eh, pārstāvis eh, pastāstīja, tas, protams, nav tikai un vienīgi saistīts ar situāciju Kongo, tas notiek arī citur pasaulē. Tātad šāda eh, dzimuma nozieguma arvien vairāk tiek izmantot kā kara ierocis. Tas, principā, ir kauns mūsu mums e, Eiropas Savienībā un starptautiskajai sabiedrībai kopumā, ka mēs esam atstājuši novārtā šo īpaši noziedzīgo aspektu un manuprāt ir vienkārši brīnišķīgi, ka gan komisija, gan Spānijas prezidentūra mēģina darīt visu iespējamo, tā skaitījošo informāciju Eh, bet mums vajag daudz ko vairāk kā tikai runāšanu. Situācija Kongo prasa nekavējoties rīkoties, mums ir jārīkojas šobrīd. Kongo ASV ieguldīja ievērojams resursus pirmā eh, misija bija 2003. gadā, pēc tam bija 2006. gadā nodrošināt vēlēšanas, bija policijas misija. Un nekas īsti nenotiek, progresa nav. Tieši pretēji situācija kļūst ar vien smagāk, un mēs to nevaram pieļaut tieši tādēļ, ka mēs nekoncentrējamies uz šo problēmu. Tātad mums ir nepieciešams izcelt šo problēmu, arī parlamentā es tiešām piekrītu. Es ceru, ka Valstroms kundze varēs uh, panākt uh, šī jautājuma risināšanu. Viņa, kā iepriekšējā komisāra, protams, zina, kā ar mums efektīvi sadarboties, bet arī parlamentā mums ir nepieciešams prasīt daudz konsekventāku un efektīvāku pieeju, izmantojot dažādus instrumentus, un kā jau, kā jau komisijas pārstāvi minēja, tad ir šādi instrumenti mums ir pieejami, Bet šeit mēs sēžam parlamentā, e, cilvēktiesība apakškomitejā. Iespējams, ka kaut kādas diskusijas ir bijušas arī attīstības komitejā, kas daļai ir atbildīga e, par sadarbību ar Kongo. Tomēr nekur citur parlamentā šis jautājums nav izskatīts. Un mums ir nepieciešams izcelt šo jautājumu, to vismaz ārlietu komitejā, drošības un aizsardzības apakškomitejā, attīstības komitejā. Un Ko es gribētu ierosināt? Tātad vajadzētu prioritāru misiju organizēt nevis tikai uz Kinšasu, kur mēs bijām 2006. gadā, bet prioritāru misiju, lai tiešām dotos uz vietu, uz lauku reģioniem valstī, kur tiešām ir šī problēma aktuāla, un organizēt šādu kopēju misiju eh, visām komitejām, kas ir iesaistīti šajā jautājumā, lai mēs varētu izskatīt šo jautājumu un tālāk jau nākt klājā ar priekšlikumiem, kas būtu padomēm komisijai jādara. Uh, Protams, ka attiecībā uz atbalstu cietušajiem un nesodāmības pārtraukšanu mums ir jāskatās, kādas mēs iespējas varam dot vietējām sievietēm. Viņas nav tikai uh, cietušās un upuri, viņi var būt uh, pārstāvi, kas virza situāciju par labu pārmaiņām. Ir pienācis laiks dot lielākas iespējas sievietēm. Un Nes, neskatoties uz to, ka bija tik daudz sieviešu kandidātu vēlēšanās, viņas netika ievēlēts, un mēs viņas arī neatbalstījām. Mums ir jāsaka skaidri un gaiši, jāpieprasa, ka mūsu cilvēki, kas ir atbildīgi par eh, attīstības sadarbību, ka viņi tiešām rīkotos pret šīm eh, starptautiskajām kompānijām, kas darbojās Kongo lai viņi pārtrauktu izmantot šīs privātās armijas vai valsts armijas, kas lielākoties ir arī atbildīgs par šo vardarbību pret sievietēm Kongo. Un tas, manuprāt, ir vienīgais veids, kā mēs varam kaut ko panākt. Un ja mēs tiešām eh, pievērsīsimies tam nopietni, mēs tiešām varēsim panākt arī uzlabojums kopējā drošības situācijā Kongo. Un šis ir tieši tas gadījums, kad uh, cilvēku drošības jautājumu, cilvēktiesību jautājumiem būtu jābūt ļoti augsts mūsu dienas kārtībā, nevis vienkārši parunāt par to konferencēs. Nu, tā pa parādītu mūsu sarunās kaut kur pasaulē, bet gan tieši uz vietas, kur šie noziegumi ir notikuši. Un es ceru, ka mēs, pa, balstoties uz šo viedokļu apmaiņu, varēsim arī uh, nākt klajā ar konkrētiem priekšlikumiem un rīcību. Paldies, Anna Lopilārkundze! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gomešas kundzes doma ir ļoti laba, proti nosūtīt kopīgo misiju uz Kongo Demokrātisko republiku un arī paraudzīties uz to, kas notiek lauku reģionos. Vēlējos pateikties um, uzaicinātajām viešņām, it sevišķi Spānijas prezidentūras pārstāvē, ka šīs temats tiek uzsverts nopietni, tik izteikti arī ļoti konkrēti, praktiski priekšlikumi, lai vērstos pret uh, vardarbību, kas vērst pret sievietēm. Es ceru, ka nākamās prezidentūras Ungārija un Bēļģija arī kaut ko darīs lietas labā savādāk. Tas mums prasīs pārāk daudz laika. Mums ir jāsāk rīkoties nopietni jau tieši šodien, un ja to nedarīsim, tas, protams, nelabvēlīgi ietekmēs īstenošanu. Hauzers kundze teica, ka ir jāiesaista arī mazākie NVO, mazākās NVO, kas darbojas uz vietas. Protams, tiek darīts ļoti daudz, tiek mēģināts kaut ko darīt, eh, lai mm, Kongo varētu darboties arī mazāk NVO, tiek arī pazemināts eh, šīs atbalsts sniegšanas slieksnes. Varbūt, ka jūs varētu precizēt kādā formā šo instrumentu varētu padarīt vēl vienkāršāku, kāda ir jūsu gūtā pieredze, kā to labāk izmantot uh, darbojoties uz vietas. Tāpat jūs teicāt, ka ir būtiski atbalstīt cilvēktiesību aktīvistus, kas vēršas pret dzimumu noziegumiem, pret dzimumu vardarbību. Ir jāatbalsta gan sieviešu, gan vīrietes, un arī tie, kas uh, cīnās par reproduktīvajām un seksuālajām tiesībām būs arī ziņojums par cilvēku tiesību aizstāvju darba apstākļu uzlabošanu un uh, drošības garantiju piedāvāšanu. Uh, komitejā mēs arī uh, pieprasījām veikt pētījumu uh, Eiropas parlamenta ietveros, tātad, eh, lai varētu apkopot informāciju, ko dara dažādi, eh, dažādas NVO un cik lielā mērā ir tikusi īstenot rezolūcija 1325 gan attīstības valstīs, gan arī citur. Es dzirdēju, ka eh, šī rezolūcija tika uzteikta, slavēta, bet īstenošana pieklibo. Varbūt eh, darbojoties apakškomitejā mums vajadzētu padomāt eh, par rezolūcijas tapšanu, kurā būtu norādīti minimālie zemākie standarti, kā īstenot rezolūciju 1325. Tas varbūt būtu labs ieguldījums, eh, lai atzīmētu oktobrī šīs rezolūcijas desmito gada dienu. Tāpat es vēlējos arī atbalstīt komitejas, komisijas centienus. Nevarētu tikai nu, Uh, apmierināties ar to, ka kāda valsts ir ratificējusi rezolūciju 1325, bet ir jāparaugās arī uz konkrētiem darbiem, kas tiek veikta rezolūcijas īstenošanā. Diemžēl jāatzīmē, ka Eiropas Savienībā tikai 11 valsts ir ratificējuši šo rezolūciju. Diemžēl Vācija nav papildinājuši šo plānu ar nacionālo rīcības plānu, eh, tā tad eh, centieni ir bijuši nepietiekami. Es vēlējos pateikt, ka mums eh, komitejā noteikti par to ir jādiskutē detalizētāk un varbūt jāpiestrādā pēc rezolūcijas, kas parūpētos par labāku rezolūcijas 1325 īstenošanu. Paldies, Heidi Hautala, lūdzu. Kiitos Laima, että olet johtanut tätä. Paldies, paldies Laima myöhästyin näin paljon lentoni nyt. Paldies! Es atvainojos par savu vēlo ierašanos. Eh, Lidmašīna no Ņujorkas nokavējās trīs stundas. Vardarbība pret sievietēm, it sevišķi krīžu reģionos. Ņujorkā par to mēs runājam ļoti intensīvi, ļoti daudz, un tur tik runāts par sieviešu statusu. Uh, Banki Mūns, ANO ģenerālsekretārs, eh, ļoti daudz par to runāja. Un pašā augstākajā līmenī mēs varam saņemt atbalstu. Tātad mēs varam rēķināties ar ANO atbalstu. ANO cilvēku tiesību komisāru, es, es satikos ar komisāru, un mēs apspriedāmies par dzimumu aspektu, proti, ka tam jātiek uh, eh, atspoguļotam, jātiek iedzīvinātam pilnīgi visās cilvēktiesību politikas vadlīnijās. Sievietes ir jāsa, jāiesaista politisko lēmumu pieņemšanā, miera procesā, dažādās sarunās. Sievietēm ir arī reprezentatīva funkcija, tām ir arī jāpiedāvā augsti amati dažādās cilvēktiesību organizācijās Spānija, kā prezidējošā valsts, ir pierādījusi ļoti aktīvu iesaisti, tā arī aktīvi uzstājās ANO sanāksmē Ņujorkā. Un tie priekšlikumi, kas tur tika pārunāti, arī bija patiešām ļoti veiksmīgi. Komisijas izskanējušie priekšlikumi arī ir rūpīgi jāizpēta, un 1325 rezolūcija mums sniedz jaunas iespējas, mēs varam kaldināt jaunus plānus un virzīt uz priekšu visu šo procesu diemžēl 17 eh, valstis nav piedāvājušas rīcības plānu šajā kontekstā. Valstrēms kundzes spēlējāmā loma Man ar nožēlu jāatzīst, ka viņas pilnvaras bija ļoti ierobežotas. Seksuālie noziegumi, dzimuma noziegumi konfliktos ir patiešām sasāpējis jautājums. Tā ir konkrēta problēma, un Valstrēms kundze mēģināja paplašināt savus pilnvaras. Viņa mēģināja aktīvāk iesaistīt sievietes sarunās par mieru procesu virzīšanu, bet, diemžēl, viņa nevarēja sasniegt pārāk daudz šajā kontekstā. Uh, Un jāņem vērā, ka mums noteikti ir um, jācīnās pret nesodāmību, jo šis uh, temats netiek pārāk bieži aktualizēts. Mūsu apakškomiteja varētu arī uh, aktīvāk pieprasīt pētījums par 1325 rezolūciju, par tās ietekmi uz konkrēto situāciju, un mums noteikti par to ir jārunā arī tālāk. Uh, Es noteikti vēlējos arī atbalstīt Lohbīleres kundzes ideju par mūsu rezolūciju. Tātad rezolūcija, kas pēdīja to, kā tiek īstenota rezolūcija 1325. Priekšsēdētājs saka, es neredzu citus kolēģus, kas vēlētos izteikties par šo jautājumu. Tad varu dot atkal vārdu mūsu iešņām lai reaģētu uz uh, mūsu kolēģu priekšlikumiem. Un, eh, ja drīkst, es vēlētos jūs lūgt izteikties pēc iespējas lakoniskāk, jo mums nav atlicis pārāk daudz laika. Doktor Hausere. Jā, ich antworte auf Deutsch. Atbildēšu vācu valodā. E, centīšos izteikties lakoniski, un man šķiet, uzskata, ka ir jāatbalsta tas, ko teica Žanīna, proti ir eh, aktīvāk jāiesaist politiskajā procesā sievietes, ir jāatbalsta sievietes kandidātes, ir ārkārtīgi daudz veiksmīgu un uh, viedu politiķu sieviešu Kongo, un mums noteikti viņas ir jāatbalsta, viņas ir jāuzaicina uz Briseli, un eh, mēs tādā veidā varētu ar šīm sievietēm politiķiem labāk iepazīties, eh, pārliecināties par viņu kompetenci un arī izrādīt konkrētu atbalstu sadarbība ar mazajiem un vidējiem NVO. Es eh, to atkārtoju nenogurstošais vien no jauna. Es ar lielu prieku dzirdēju Lorenzo un Arno kundzes izteiktos priekšlikumus un būtu patiešām ļoti priecīga, ja mēs varētu pēc kāda laiciņa atkal tikties un uh, ļoti konkrēti apspriest, ko ir iespējams darīt, ko mēs varam panākt, ko mēs nevarējām panākt. Un neskatoties uz to, kas šeit ir rakstīts uz papīra, daudz labi lēmumi patiešām tikai paliek arī uz papīra, tie netiek e, īstenoti, un mums e, bija iespēja par to pārliecināties uz vietas. Tādēļ ir ļoti labi, ka mēs varam šeit tikties ar ekspertēm, bet, e, diemžēl, vietējā ekspertīzes pieredze valstīs nevienmēr tiek veiksmīgi īstenot un izmantota. Uh, Tālāk minimālie standarti īstenošanai, tas, protams, ir jāīsteno, tas ir jārealizē. Uz eh, papīra tas viss izstās ļoti skaisti, viss tur ir norādīts, bija arī Pekinas rīcības platforma, ir vairākas rezolūcijas, bet eh, ko šīm sievietēm līdz vārdi, ja tie netiek pārvērsti darbos, ja netiek kontrolēts, kas notiek, piemēram, Kongo, kā tur uh, tiek īstenot tiesiskums, taisnīgums, ko dara policija un tieslietu iestādes. Tātad kontrolē ir jābūt stingrākai un kontrola varētu būt galvenais princips, kas jāizmanto. Un, ja mēs runājam par īpašā sūtņa iecelšanu, kas varētu cīnīties pret vardarbību, tas būtu cilvēks, kas varētu apkopot centienus, apkopot daudz spēkus un jāņem vērā, ka šim sūtim būs eh, jārunā par eh, daudz citiem jautājumiem, tas būs ļoti plašs amats, viņam ir eh, jāparūpējas par to, lai visi centieni tiektu apkopoti un ir nepieciešams arī visu tā aplūkot tā specifiski un ļoti konkrēti. Un ir ļoti nožēlojami, ka Eiropā ir tikai 11 rīcības plāni, un tas ir kauna traips Vācijas sejā, ka viņi nav šādu plānu izstrādājuši, un vairākus gadus par to ir ticis runāts, bet viņiem tas nelikās nepieciešama. Un es ceru, ka beidzot tiks šāds plāns īstenots. It sevišķi ņemot vērā to, ka daudzas Eiropas valstis neko nav darījušas lietas labā. Varbūt jūs dzirdējāt, kas nesen notika Vācijā kāds uh, cilvēks varēja darboties kā patvērumu meklētājs Vācijā uz vietas. Viņš bija ļoti aktīvs arī politiskajā dzīvē, bet viņš uh, bija, piemēram, uh, atbildīgs par karu noziegumiem savā izcelsmes valstī. Es zinu, ka šādi cilvēki arī dzīvo Parīzē, vajadzētu pārbaudīt, vai arī Bēļģijā netraucēt nedzīvo kādi kara noziedznieki. Ir daudz atbildības jomu, uh, un eh, vainīgi ir jāsauc pie atbildības, un mums noteikti ir eh, jāracionalizē savu centieni. Un visbeidzot, jūs runājāt par EIFOR, tātad Eiropas Savienības misiju, tur eh, piedalījās arī dzimumu jautājumu konsultanti. Vēlējos par EIFOR pateikt, mēs uh, sazināmies ar Izaksonu kungu no Zviedrijas, viņš ir dzimumu jautājumu konsultants Kinšasā, es atvainojos, tā ir kundze. Uh, Viņa ir saņēmusi ļoti daudz sūdzību no sievietēm, kas piedalās starptautiskajās militārajās misijās, ka viņas cieš no seksuālas uzmākšanās, un šīs sievietes teica, ka nav tādas vietas aģentūras, kur viņas varētu griezties ar šīm sūdzībām. Un, uh, tad, kad ir Eiropas Savienības misijas citās valstīs, nav neviena punkta, nevienas vietas, kur šīs kareivis varētu griezties ar sūdzībām par seksuālu uzmākšanos. Un šeit es vispār nenāju par Kongo sievietēm un meitenēm, kam vispār nav iespējas nekur griezties, piemēram, ja starptautiskās miera uzturēšanas misijas, vai nu tie būtu militārie vai uh, civilie spēki, ja šie cilvēki viņas izvaro, šīm sievietēm vispār nav kur pasūdzēties. Uh, ir nepieciešams ierīkot šādas uh, vietas, orgānus, kur būtu iespējams grū, griezties ar sūdzībām. Jāņem vērā. Reformmission, die kein wirkliches Pendant uh, kā augsta uh, līmeņa pārstāve Kongo bija vienīgais cilvēks, viņa darbojās Briselē, un viņa bija vienīgais cilvēks, kam bija šāds pilnvars. Paldies Hauzers kundzei, un tagad došu vārdu Lorenco kundzei. Paldies! Paldies, ka devāt man vārdu. Paldies par visiem izteiktajiem komentāriem. Es vēlējos pateikties Spānijas prezidentūras vārdā, un es vēlējos kaut ko pateikt, reaģēt uz Gomešas kundzes teikto par to, ka ir nepieciešams uh, labāk racionalizēt visus centienus Eiropas Savienībā, lai varētu cīnīties pret vardarbību. Uh, Protams, mums ir jādarbojas visiem kopā, ir jādarbojas kopīgi uz vietas un ir jāorganizē misija uz Kongo Demokrātisko republiku. Es varu to tikai atbalstīt. Ko es vēlējos pateikt? Mēs uh, redzējām, ka šāda aktivi šāds aktivitāts ir uh, no svāra to. Uh, šo viedokli atbalsta arī Spānijas prezidentūra, un mums vajadzētu arī aktīvāk sadarboties ar vēstniecībām. Uz vietas varētu ierīkot Eiropas Savienības pārstāvniecības, ir jāsazinās ar vietējām vēstniecībām, ar Eiropas Savienības dalību valstu vēstniecībām, un tādā veidā mēs varētu efektīvāk īstenot savu stratēģiju, mēs varētu saprast, kuri instrumenti darbojas, kuri nē, un kādi varētu būt labākie iespējamie risinājumi. Es domāju, ka lokāli izstrādātas stratēģijas varētu garantēt labāku visu aktivitāšu saskaņotību. Atbildot uz Lohbīleres kundzes teikto par to, kādas ir mūsu prioritātes, es ceru, ka mūsu prioritātes pārņems arī nākamās prezidentūras, proti Beļģijas un Ungārijas. Protams, šie jautājumi tiks tematizēti arī nākamo mēnešu laikā, tad, kad cits valsts uzņemsies prezidentūras grožus. Un stratēģija tagad ir paredzēta līdz 2012. gadam. Un ir jāpadomā arī par uh, personāla politiku, lai vēstniecībās tik nodrošināts secīguma principi. Un ir e, noteikti jāturpina cīnīties pret vārdarbību, un tas ir uzdevums, kas ir jāveic nevien Eiropas Savienībai. Nē, tas ir tāds supranacionāls jautājums, un Eštonas kundze, kā augstā ārlietu politikas pārstāv, noteikti varēs arī rīkoties savu pilnvaru ietvaros. Tik runāts arī par minimālo standartu ievērošanu un rezolūciju 1325. Nu jā, tā varētu būt laba, interesanta rezolūcija, bet jāņem vērā, ka ļoti daudz institūciju jau strādā pie minimālo normu ievērošanas, minimālo standartu ievērošanas un kā jau. Arno kundze teica, ir piemēram UNIFEM organizācija, kas rūpējas par um, zinām indikatoru izstrādu. Protams, ir jādomā par 13.25 īstenošanu un eh, visi īstenošanas pasākumi rūpīgi jākontrolē. mēs esam izveidojuši vairākus indikātors, un tagad vajadzētu paskatīties, vai tie ir nesuši cerētos augļus. Mēs esam aktīvi iesaistīti šajā darbā, un mēs varam paraudzīties, kādi instrumenti mums vēl būs nepieciešami. Paldies, Arno kundze, tagad jums vārds. Paldies, paldies, vēlējos pateikties jums priekšsēdētais kundze, un turpināšu savus kolēģis iesākto domu. Protams, mēs sadarbojamies ar UNIFEM un mēs tāpat uh, esam izsūtījuši anketas Eiropas Savienības delegācijām e, konfliktu reģionos un pēc konfliktu reģionos. Pēc tam e, iegūtā informācija tiks apkopot, tiks apkopot dažādi indikātori, lai varētu vērtēt, kuri pasākumi ir bijuši visveiksmīgākie. Protams, ir jāpadomā arī par īpašā sūtņa lomu. Mēs aizvien no jauna esam mēģinājuši paplašināt īpašās ūķņu pilnvaras, diemžēl mums tas neizdevās. Bet, eh, protams, tas ir jāaplūko kā process, kas vienmēr atrodas kustībā. Mums ir jāveic spiediens un pēc tam ir jāpaplašina pilnvars. Paldies! Un tagad došu vārdu Žanīnai Čipambū, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze! Ja mēs runājam par uh, dalību valstu plāniem, par to, kā tiek īstenot rezolūcija 1325, ir pat veikt vairāk pētījumu par rezolūcijas īstenošanu Kongo, Ruandā un Burundī. Notika šie pētījumi un uh, valstis pārsvarā atsaucās uz nacionālo īstenošanas plānu. Pagājušā gada augustā mēs tikāmies, mēs tikāmies ar sievietēm no šīm valstīm, un viņas teica, ka ir pārāk agri izstrādāt reģionālo plānu. Tālāk bija startotas mieru konferences šajā reģionā, un tur tika piedāvāt šo definīciju paplašināt uz 11 valstīm. Uh, Un būtu ļoti jauki, ja tās valstis, kas tika uzaicināts uz konferenci, varētu arī izstrādāt savus nacionālos rīcības plānus, pēc tam strādāt pie reģionālā plāna, sadarboties ar Kongo, Ugandu, Burundi, Ruandu, Tanzāniju, Angolu. Kongo Demokrātisko republiku, Centrālā Afrikas republiku, Keniju, Sudānu. Nu, vienu valsti es aizmirsu nosaukt. Bet jūs saprotat process norisinās tieši tagad, tas atrodas kustībā, mēs mēģinām īstenot nacionālos plānus. Pētījumi ir pierādījuši, ka rezolūcija 1325 netiek pietiekami plaši piemērota, jo daudzās valstīs darbojas nacionālie plāni, piemēram, kā Kongo Demokrātiskajā republikā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji, vēlējos pateikties visiem kolēģiem un mūsu viešņām par piedalīšanos debatēs. Un eh, kā darbi turpināsies? Eh, jūs minējāt, ka septembrī eh, apritēs desmit gadi, kopš tika pieņemta ANO drošības padomas 1325 rezolūcija. Tāpat jūs teicāt, ka komisija pētīs to, kā tiks īstenots šīs politikas vadlīnijas uh, Eiropas Savienības dalību valstīs saskaņā ar ANO drošības padomas rezolūciju 1325 un kā tiks īstenotas uh, vadlīnijas nodrošināt miera procesu pēc konfliktu reģionos. Protams, mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies un uh, tas ir jāizskata vēl pirms septembra mēneša. Otrām kārtām runājot par finansējumu uh, stabilitātes instrumentiem. Uh, Mēs bijām iesaistīti šajā darbā un uh, tas rezultējās pietiekami konsekventā pieejā. Daudz runātāji to runāja. Vienā no dokumentiem ir runāts par drošības un uh, aizsardzības misijām Kongo Demokrātiskajā republikā. Un uh, ir jāgarantē, lai tiktu e, visās aktivitātēs ievērota tieši dzimuma līdztiesība un dzimuma dimensija. Visas e, aktivitātes, protams, e, pieprasīs papildus resursus no Eiropas Savienības dalību valstīm. Tas bija citāts no šī dokumenta. Protams, mums jādomā par stabilitātes instrumentu piemērošanu. Uh, Un mūsu uh, cilvēktiesību komitejā varbūt varētu padomāt par darba grupas uh, radīšanu, kas varētu risināt šos jautājumus. Trešām kārtām, ņemot vērā situāciju Kongo DR, Šim ir jābūt prioritāriem jautājumam, bez šaubām. Vienā no mūsu strateģiskajiem dokumentiem par to mums ir jādiskutē, un tāpat mums ir jāpatur prātā, ka Kongo Demokrātiskajā republikā šogad būs vēlēšanas. Noteikti mums eh, situācija būs jāvērtē un eh, visas mūsu acis būs pievērstas Kongo Demokrātiskajā republikai šogad kādā citā mēnesī. Tas bija eh, ceturtais darba kārtības punkts, to būsim izsmēluši un tagad. The next item which Apspriedīsim pēdējo darba kārtības jautājumu. Eiropas Savienības politika cilvēktiesība aizstāvi atbalstam. Apakšomitejas priekšsēdētāja ir referente Heidi Hautala. Atbildīgā komiteja ir ārlietu komiteja un šodien mēs izskatīsim ziņojumu projektu. Hautals kundze dod jums vārdu. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Dokumenta redakcija, ar ko jūs esat iepazinušies, un es ceru, ka tā ir pārtulkota visās oficiālais valodās, īstenībā daudz neatšķiras no darba dokumenta, ko apspriedām uh, janvārī. Bet jūs jau tagad varat iepazīties ar konkrētiem priekšlikumiem, kas ir iedzīvināti šajā ziņojumā. Um. Like thank, uh... Vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas sniedza savu ieguldījumu. Mēs tāpat uh, arī varējām uh, izmantot priekšrocības, tiekoties ar uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un dažādām nevalstiskajām organizācijām. Spānijas prezidentūra arī cilvēktiesību aizstāvju. Uh, intereses uh, savā darba kārtībā ir uh, rakstījusi pašā augšgalā, un šie priekšlikumi, kas ir izskanējuši, kas ir uh, integrēti šajā ziņojumā, tiek atbalstīti, daudz kolēģi tos atbalsta, un es ceru, ka mēs varēsim šos priekšlikumus pieņemt pēc iespējas ātrāk. Protams, šis ir tikai ziņojuma projekts, un jums vēl ir laiks pārdomām, laiks palauz, palauzīt galvas un nāk klajā ar jauniem priekšlikumiem. Pirmajā ieteikumu sadaļā mēs runājam par tām iespējām, ko mums ir sniedzis Lisabonas līgums. Jūs noteikti jau redzējāt, ka vairāki priekšlikumi ir saistīti ar augstā pārstāvi spēlējamo lomu. Un augstais pārstāvis, jeb pārstāve, eh, savā darba kārtībā noteikti iekļaus cilvēktiesību aktīvistu aizstāvību. Vairākos veidos tiks runāts par eh, aizsardzības pasākumu īstu realizēšanu un augstā pārstāva uz vietas novēros, kā darbs virzās uz priekšu un kā Eiropas Savienības cilvēku tiesību vadlīnijas tiek īstenotas. Es uzskatu, eh, ka pietrūkst īstenošanas. Eh, tas joprojām ir milzīgs deficīts un Eh, priekšlikumi jau ir ļoti jauki, bet tie joprojām nav pilnībā iedzīvināti valstu politikā. Tāpat mēs norādījām, ka Eiropas Savienības ārējais dienests ir jāpapildina ar pietiekam daudz personāla, lai cilvēki varētu sniegt uh, efektīvu atbalstu cilvēktiesību aizstāvjiem. Septītajā punktā mēs atzinīgi vērtējam uh, to, ko pieprasīja Spānijas prezidentūra, proti iecelt kopīgi vietējo sadarbības koordinatoru no Eiropas Savienības cilvēktiesības aizstāvju misijām. Domāju, tas noteikti ir pareizais solis. Un visbeidzot, priekšlikumu par to, ka Eiropas Savienības uh, cilvēktiesība politiskajās vadlīnijās ir jābūt konsekventākai un saskaņotākai pieejai arī izskan šajā tekstā. Te ir doma ka ir jāorganizē regulāras tikšanās, eh, kur varētu tikties cilvēktiesību cīnītāji, cilvēktiesību aizstāvi un dažādi citi aktīvisti, kas darbojas šajā jomā, eksperti un tas varētu radīt pietiekami uh, labas, labus kontaktus, būtu šiem cilvēkiem ciešāk saikne ar Eiropas Savienību. Un te tiek minēta arī dzimuma perspektīva. Tas nav nekāds noslēpums, ka sievietes cilvēktiesība aizstāvus bieži vien pakļauj sevi dažādiem riskiem, veicot savus nozīmīgus uzdevumus. Tālāk tiek minēta nepieciešamība Eiropas cilvēktiesību dialogu padarīt efektīvāku, un, protams, mums vēl ir daudz darāmā, un ir jāparūpējas par to, lai cilvēktiesību dialogs patiešām tiktu integrēts politiskajās vadlīnijās, ņemot vērā vairākus samitus, augstu līmeņu tikšanās, kas ir notikušas arī tad, kad vedām sarunas starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Tāpat mēs uzsveram nepieciešamību izveidot neatkarīgas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas tāpat ir cieši jāiesaist cilvēktiesību dialogā. Un pasvītrojam nepieciešamību runāt par konkrētiem individuāliem cilvēktiesību pārkāpumu uh, gadījumiem, piemēram, kad eh, ir notikusi uzmākšanās vai cilvēktiesība aktīvisti dialogu laikā ir tikuši apdraudēti. 17. punktā ir teikts, ka ir uh, jāsastāda saraksts ar individuāliem gadījumiem, un tas noteikti nostiprinātu Eiropas Savienības darbības ietekmi un arī pievērst lielāku sabiedrības uzmanību šādiem gadījumiem. Protams, mēs ļoti labi apzināmies, ka pastāv problēmas un eh, varbūt eh, publiskošana nevienmēr nāk par labu, bet dažos gadījumos no tās nevar atteikties. Protams, dažreiz mums ir jābūt pietiekami diskrētiem un jāpadomā par to, ka vārdu publiskošana varētu nodarīt šiem cilvēkiem lielāku ļaunumu nekā labumu. Ceru, ka turpināsim strādāt, lai varētu garantēt cilvēktiesību aizstāvi tiesības un uh, izmantosim arī Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, lai sniegtu plašāku atbalstu šiem cilvēkiem. Trešajā priekšlikuma kategorijā ir runāts par aizsardzības mehānismu caurskatāmību un pamanāmību un dažreiz patiešām ir nepieciešams uh, publicēt uh, atsevišķu lietu atsevišķu gadījumu vārdus, atsevišķu cilvēku vārdus. Protams, ir jāuzlabo Eiropas Savienības pamanāmība šajās aktivitātēs un cilvēku tiesību aktīvistu aizstāvība varētu būt ļoti labs instruments. Protams, eh, ir arī atsauce uz augstās pārstāvis darbību. Viņai ir regulāri jāsatieks ar cilvēktiesību aizstāvjiem, tad, kad viņi dodas uz trešām valstīm. Un es, protams, saprotu, ka augstās pārstāves uh, birojas joprojām tiek veidots, tiek pieņemti darbā cilvēki, bet mēs saprotam, ka Viņa uh, regulāri tiksies ar uh, cilvēktiesību aizstāvjiem trešajās valstīs un arī, protams, veiks savus novērojumus un būs pietiekami drosmīgi savā darbā. 2008. gadā parlaments izveidoja Sakaro balvas laureātu tīklu un es domāju, ka arī tas ir noteikti liels ieguldījums, lai aizstāvētu cilvēktiesību aktīvistus pēdējā priekšlikumu sadaļa, tātad 23, sākot ar 23. punktu, runā par to, ka ir nepieciešams darboties vairāk noskaņojoties uz rezultātiem un būt arī saskaņotākiem. There, there is, um, a possibility, uh, this, there is a, a mentioning of the draft handbook for the... Tiek runāts par uh, rokas grāmatas uh, projektu, tā būtu veltīta vīzu pieteikuma izskatīšanai un izdoto vīzu mājas projektam. Protams, ir jāpadomā, ka citreiz cilvēktiesība aktīvisti nonāk tādā situācijā, ka viņiem valsts ir jāpamat nekavējoties, un uh, tad mums vajadzētu viņiem sniegt palīdzīgu roku. Un protams, dalību valstu pārstāvi varētu kaut ko darīt lietas labā, uzlabot eh, vīzu procedūras un padarīt tās ātrākas, tad, kad uh, eh, cilvēktiesību aktīvistiem savu valsti ir jāpamat nekavējoties. 26. punktā mēs runājam par Čehijas prezidentūras atbalstīto iniciatīvu patvērumu pilsētas. Es saprotu, ka ir daudz uz brīvprātības principu balstītu programmu un patvērumu pilsētas varētu sniegt patvērumu cilvēktiesību aktīvistiem, eh, garantēt viņiem aizsardzību un sniegt iespējas darboties uz vietas un eh, tikties arī ar pilsonisko sabiedrību, ka tas ir nepieciešams. Ar šī ziņojuma palīdzību mēs noteikti varēsim palīdzēt eh, šo iniciatīvu padziļināt un attīstīt un, protams, varēsim eh, virzīt uz priekš tās idejas, ko izteica Čehijas prezidentūra. Mūsu uzklausīšanā, ko sarīkojām janvārī, izrādījās viena no galvenajām programmām, kas tika īstenot šajā kontekstā, vispār nezināja neko par Čehijas prezidentūras eh, iniciatīvu, proti ciešās sadarboties ar eh, pilsonisko sabiedrību. Es domāju, ka mums eh, noteikti vēl ir daudz veicamā, lai kaut ko darītu lietas labā. Un visbeidzot, Ziņojumā ir runāts par uh, labāku koordināciju uh, starp uh, vairākām Eiropas uh, Savienības organizācijām, arī starptautiskā līmenī, jo, protams, neviena Eiropas Savienība aizstāv Cilvēktiesība aktīvists nē, to dara arī Eiropas padome un ļoti daudz citu organizāciju. Protams, ir arī pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, kas to uzskata par savu uzdevumu. Domāju, ka tas bija galvenais, ko es vēlējos pastāstīt kolēģiem. Es neiedziļinājos katrā priekšlikumā, bet, protams, es labprāt uzklausīšu ēnu referentu priekšlikumus. Es redzu, ka šāgats kundze no nu, viņš zālē. Thank you. Madam President. Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Politisko grupu vārdā eh, šeit vajadzēja uzstāties Lašlo kungam un tad Vittorio Prodī, bet viņu abu nav klāt. Vittorio Prodī atstāja man eh, to visu rakstiskā veidā un Marija Šaki no liberāļu politiskās grupas lūdzu uh, dodiet man ziņu, ja jūs vēlaties kaut ko teikt, bet varbūt pirms dot vārdu ēnu referentēs vēlējos mūsu uh, vidū sveikt cilvēktiesību aktīvistus no Euromed cilvēktiesību fonda, un viņi ir uh, daļa no cilvēktiesību tīkla Eiropas Savienībā. Var, pie mums ir ieradušies divi pārstāvji Elja Zamīkungs, kas ir Euromed cilvēktiesību asociācijas prezidents un uh, vēl viens pārstāvs, kā pat arī Tamāris kungs, kas pārstāv Euromed tīklu. Ja jūs vēlētos kaut ko pateikt tieši tagad, es uh, jums labprāt došu vārdu, lūdzu. Mr. Tamaris? Uh, oh, no. Mr. Idris. Elija Zamīkungs, lūdzu. Merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji. Un uh, referents kundze. Man ir prieks par uh, man sniegto iespēju šeit izteikties saistībā ar ziņojuma iesniegšanu. Mūsuprāt, tas ir strateģisks un loģisks turpinājums Lisabonas līguma īstenošanai un institucionālo izmaiņu ieviešanai. Es vēlētos atz paust atzinību par šī ziņojuma kvalitāti. Uh, es uh, runāju ar uh, Eiromed pārstāvjiem un, protams, ka atbalsts tika īstenots, bet uh, atsevišķa struktūra eh, cilvēku tiesību aizstāvībai nebija izveidota un nebija piekļuves līdzekļiem tādos jūtīgos jautājumos kā cilvēku tiesības un brīvības. Uh, Un tāpēc eh, šis fonds eh, kalpo par tādu papildu līdzekli eh, citu organizāciju darītajam. Um, mēs veicam tikai finansiālu atbalstu funkciju, neveicam nekādu tiesiskās aizstāvības funkciju. Um, valdes, valdes sastāv no maniem kolēģiem, cilvēktiesība aizstāvjiem. Uh, kuriem ir milzīga pieredze vairāk nekā 25 gadus. Tā, tā gan nav tāda laba ziņa nākotnes perspektīvā. Viena no manām kolēģiem ir vadījusi Āfrikas reģiona Amnesty International organizācijas atzēru, strādājusi arī Human Rights Watch. Un, uh, un uh, strādājusi arī pie starptautiskās tiesiskās pārējas jautājumiem. Mums ir ātrās reaģēšanas princips, kad ir runa par finanšu atbalstu piešķiršanu, un mēs mēģinām arī panākt to, ka finansiāls atbalsts palīdz vairot uh, mūsu partneru kapacitāti. Mēs uh, sadarbojamies ar Sīriju, Eģipti, Maroku, Tās ir valstis, eh, kuras apmeklēs arī baronese Eštona tuvākajā nākotnē. Mm, mēs esam sadarbojušies ar vairāk nekā simts cilvēku tiesību aizstāvjiem un organizācijām. Un es varētu minēt piemērus. Vairāk kongresi ir notikuši dažādās valstīs. Cilvēktiesība aizstāvi līgas saņēmušas papildu finansējumu NVO ir eh, dabūjušas iespēju publicēt savus materiālus un izplatīt tos eh, starptautiski, pateicoties mūsu finanšu atbalstam. Ehm, tika sniegta steidzama medicīniskā palīdzība cilvēku tiesību aizstāvi ģimenēm. Un tagad es uh, došu vārdu kolēģim, kas uh, ir īstais cilvēks, uh, kurš varētu izteikties par šiem jautājumiem. Uh, Pirms dažām dienām policija Tunisijā aplēca viņa māju, neviens tai nevarēja piekļūt. Pēc tam, kad uh, viņš pieteica, tad viņš pieteica bada streiku un varēja atkal tikt uh, savās mājās un ieguva pārvietošanās brīvību. Jā, saka nākamais runātājs, eh, paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Protams, es piekrītu uh, sava drauga un kolēģa teiktajam, un eh, es, eh, es esmu, es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi pieņemt šādus ziņojumus, un tas nāk īstajā laikā. Eiropas Savienības apakškomiteja cilvēktiesību jautājumos uh, tikās, un es eh, negribētu mm, mazināt optimismu, bet es gribētu teikt, ka nebija kontakta iespējas starp cilvēktiesību aizstāvjiem un Spānijas prezidentūru. Un tā tas ir ļoti žēl, jo Spānijas prezidentūra mūs ļoti viesmīlīgi uzņēma Madridē. Es mēģināšu izteikties tik īsti, cik vien iespējams, un runāšu par virkni problēmu. Pirmkārt, un uh, pulcēšanās brīvības jautājums. Tas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu reģionā. Un, manuprāt, uh, tas ir jāiekļauj arī turpmākajos dialogos par cilvēku tiesību jautājumiem. Šis jautājums ir pastāvīgi jāiekļauj. Uh, ir jārunā par pulcēšanās brīvības tiesību stiprināšanu. Jūs izsakāt komentārus, kas mūsuprāt ir atbilstoši, taču es gribētu uzsvērt faktu, ka tuvajos austrumos un Ziemeļa Afrikā pulcēšanās brīvība ir nepieciešama, lai varētu veidot dialogu Un, mm, diemžēl, mm, šāda pulcēšanās tiek uzskatīta tikai par eh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvēšanu, bet eh, šie, šī rīcība kalpo sabiedrībai kopumā, tiek apdraudēta cilvēktiesība aizstāvja, eh, cilvēktiesība aizstāvja, kas mēģina apvienoties asociācijās, un un uh, tiesības uh, saņemt uh, līdzekļus um, Eiropas Savienības, no Eiropas Savienības deklarācijām arī ir skaidrs, ka ir problēmas. Tunisijā un Alžīrijā ir grūti saņemt līdzekļus, un sieviešu asociācijas manā valstī uh, ir uzticīgas eh, šim mērķim atbalstīt cilvēku tiesību aizstāvjus, kuriem liekts Eiropas Savienības finansējums. Viņiem nav iespējas vienkārši pieņemt šos līdzekļus. Vēl viena problēma ir nepieciešamība sniegt tiešāku atbalstu cilvēku tiesību aizstāvjiem, kas eh, tiek eh, apdraudēti un eh, tas ir vajadzīgs eh, neatkarīgas pilsoniskās sabiedrības labākai funkcionēšanai. Es vēlētos arī jūsu apakškomitejas uzmanību pievērst kādam jau pārunātam jautājumam, kas, manuprāt, ir jāanalizē dziļāk, proti uh, aizsardzība, aprūpa un patvērums, kas tiek sniegts cilvēktiesību aizstāvjiem. Ja mēs paraugāmies uz otro un trešo apakšpunktu, uh, steidzami pasākumi, kas ir vajadzīgi, lai pārvarētu sistemātiskas drošības un aizsardzības politikas trūkumu, jo īpaši attiecībā uz gadījumiem, kad ir runa par sieviešu kārtas cilvēktiesību aizstāvjiem, te ir svarīgs, svarīga arī pārskatāmība, kā norādīts paskaidrojošajā memorandā un 25. 26. punktā ir runa par šiem uh, pasākumiem. Un arī 29. līdz 31. pantā, kur uh, ir runa par vienas pieturas aģentūru, eh, šo cilvēktiesību aizsardzību, aizsargu vajadzībām, un arī par to, ka ir vajadzīga datu bāzu un informācijas sistēmas, kā arī jārūpējas par konfidencialitāti. Uh, Mēs atbalstām visus šos uh, pasākumus un plānus, un mēs uzskatām, ka tie ir iespējami ātri jāievieš un sistemātiski jāievieš. Mēs ceram, ka varēsim sniegt savu devumu šo mērķu sasniegšanai, jo īpaši attiekt jo īpaši gadījumos, kad ir jāpārvar dažādas plaisas uh, ieviešana. Ir vairāk runātāji sarakstā. Viena ir Marija Šaki, kas ir Alde grupas ēnu referente. Paldies priekšsēdētāji un paldies viesiem par viņu sniegtajiem skaidrojumiem. Es gribētu pateikties arī par labo ziņojumu projektu. Manuprāt, tas ir diezgan visaptverošs un jāuzsver arī šī informētība un apzināšanās, kas ir ļoti svarīga strādājot pie dokumenta. Es uzskatu, ka vajadzētu arī citus elementus uh, sīkāk pētīt un padziļināt attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību. To vajadzētu integrēt ārējā dienesta funkcijās. Manuprāt, ir vajadzīga visaptveroša un integrēta pieeja, jo cilvēktiesības ir aktuāls arī, kad ir runa par mieru uzturēšanu un citiem ārpolitikas aspektiem. Tāpēc ir jāraugās, kā integrēt šīs lietas esošajās programmās un uh, to struktūrās. Jauni elementi būs svarīgi, veidojot ārpolitiku, uh, cilvēku tiesības ir būtiska dimensija šeit, bet mums uh, vēl nav tādu pilnīgu instrumentu, uh, lai aizsargātu, piemēram, runas brīvību tiešsaistē. Mums šie tiešsaistes jautājumi būs jāpēta sīkāk, jo īpaši sadarbojoties ar jauno komisāru šajos jautājumos. Un ir svarīgi, lai mēs labāk apzinātos lomu, ko šie tiešsaistes resursi var spēlēt, un arī ko jaunās tehnoloģijas var darīt, lai pārvarētu dažādas tabu attiecībā uz cilvēktiesībām un dzimumu līdztiesības jautājumiem. Ir svarīgi arī, lai mēs vairotu Eiropas institūciju informētību. Un eh, vēl viena lieta, par ko es esmu domājusi, ir uzticamības jēdziens, jo, eh, kad mēs vēlamies eh, runāt pasaules līmenī, uh, Ir svarīgi apzināties, ka Eiropas Savienības iekšienē ar cilvēktiesībām viss ir kārtībā, un tāpēc es gribēju pajautāt, vai ir kādi instrumenti pieejami un, un, un kā, kā īsti šīs diskusijas tiek sasaistītas ar iekšējiem Eiropas Savienības cilvēktiesību standartiem. Šorīt Mēs runājām par programmas elementu, kas bija veltīts tirzniecībai un cilvēktiesībām. Manuprāt, arī tā ir ļoti vērtīga uh, sastāvdaļa. Mm, tirzniecību var izmantot gan kā pātagu, gan kā burkānu. Irānas piemērs bija viens no jaunākajiem. Es labprāt noskaidrotu, vai ir kāds veids, kā sadarboties ar uzņēmē darbības vai korporatīvo pasauli, veidojot dialogu, kad ir runa par cilvēktiesībām, jo Manuprāt, šīs eh, apmaiņas bieži vien nenotiek pietiekami regulāri un pietiekami bieži, bet noteikti ir veids, kā puses var vienotrai palīdzēt. Eh, runājot par eh, pieaugošo efektivitātes uzraudzību, attīstības palīdzībai un ārējo attiecību programmām. Šeit ir svarīga pārskatīšana un standarti. Un vēl viena lieta, par to jau bija runāts, par vīzu izsniegšanu cilvēktiesību aizstāvjiem. Es uh, biju iesaistīta parlamenta sarunās Nīderlandē. Šie jautājumi ir svarīgi, jo tie eh, ir tieši saistīti ar mūsu iespējamo palīdzību dalību valstīm un mūsu iespēju atgādināt dalību valstīm par viņu saistībām. Uh, Un tāpēc es labprāt uzzinātu, kāda ir mūsu rīcībā esošie instrumenti, jo cilvēktiesības un cilvēktiesība aizstāvji nav tikai skaists temats, par ko parunāt, bet uh, šeit ir jābūt arī rīcībai, politiskai, arī iekšējā valsts līmenī. Šiem jautājumiem ir jābūt prioritāriem. Un tāpēc, manuprāt, mums ir jādomā par saskaņotību, uh, dalību valstu politikas stratēģiju vidū un arī par iespējamu savstarpēju papildināšanu, jo pastāv kultūra atšķirības, dažādas dalību valsts varētu koncentrēties uz atšķirīgām tēmām, jo problēmas valstīs cilvēktiesību jomā arī atšķiras. Tāpēc, manuprāt, gan saskaņotība, gan savstarpējā papildināmība ir vēl jāapspriež. Uh, Un vēl ir jārunā par transatlantisko dialogu cilvēktiesību jomā. Tas būtu viss no manas puses. Paldies, un es labprāt sadarbošos ar jums un citiem, lai vēl vairāk uzlabotu šo ziņojumu. Paldies, Kristiāns Prēda. Am să interviu mai întâi uh, la... J'ai appuyé, c'est bon, c'est...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 Es eh, vēlējos eh, tāpēc izteikties gan viņa vārdā, gan arī pats savā vārdā. Tokeš kungs, eh, lūdzu man nodot jums sekojošo proti. Viņš gribētu sveikt Hautels kundzi, apsveikt viņu ar veiksmīgo ziņojumu un viņa prāt apakškomitejas lēmums veidot šādu ziņojumu arī ir atzinīgi vērtējams, jo tas eh, pievēršas vienam no Eiropas Savienības pamat stūrakmeņiem. Viņš arī norādīja, ka cilvēku tiesība aizstāvji ir būtiskas ieinteresētās puses eh, pārmaiņu veicināšanā viņu valstīs. Tāpēc demokrātiskām valstīm ir pienākums aizsargāt cilvēktiesību aizstāvis. Mani kolē, mans kolēģis ir eh, nācis klajā ar virkni ierosinājumu ziņojumam, un pirmais ierosinājums ir šāds. Cilvēktiesību jomas vadlīnijas 2004. gada, kas ir pārskatīts 2008. gadā, Turkiša kunga prāt ir jāpapildina ar politikas stratēģijām, kas, eh, kas, kas, kas labāk atspoguļo šo 2008. gada redakcijas eh, izvēlēto virzienu. Un viņa prāt eh, instrumenti šajā jomā ir pilnībā jāizmanto otrkārt. Aptuveni 16 miljonu eiro tika piešķirti laika posmā starp 2007. un 2010. gadu cilvēku tiesību atbalstam Eiropas cilvēku tiesību aizsardzības instrumentu ietvaros. Un šīs eh, līdzekļu apjoms eh, skaidri liecina par to, ka Eiropas Savienība cilvēktiesību jautājumus uztver nopietni, un Turkiškungs uzskata, ka nevalstiskās organizācijas kuras ir izvēlētas eh, par šo līdzekļu saņēmējām, ir jābūt, tam ir jābūt tādām organizācijām, kam ir reģistrēta pieredze šajā jomā. Pieredze ir būtiska, lai uh, veidotu rezultatīvus projektus un uh, instrumentus, kas patiešām pasargātu cilvēku tiesības. Un turklāt mans EPP kolēģis uzskata, ka Eiropas Savienības diplomātu un cilvēku tiesību aizstāvju tikšanos kaitam vajadzētu pieaugt. Mums biežāk un regulārāk jākontaktējas. Un uh, tās ir galvenās lietas, ko Turkaša kungs vēlējās uh, jums pastāstīt. Un tagad es gribētu arī paust savas domas un izteikt savu priekšlikumu. Uh, Mūs patīkam pārsteidza Hautels kundzes e, izstrādātā dokumenta kvalitāte, bet 25. punktā varbūt, ka varētu iestrādāt šādu ideju. Jaunās Eiropas Savienības delegācijas e, trešajās valstīs varētu ieteikt dalību valstīm piešķirt ārkārtas vīzas 25. pantā ir atsauc uz vajadzību pēc saskaņotas rīcības dalību valstu vidū, lai izveidotu politiku ārkārtas vīzu saņemšanai. Manuprāt, vietās, kur šis mehānisms pastāv, tas darbojas ļoti labi, bet mums ir jāaicina veidot sistēmu ārkārtas vīzu izsniegšanai un Mēs nedrīkstam šo lietu atstāt tikai dalību valstu ziņā, proti ļaut tām lemt, kad piešķirt šādas vīzas un kad nē. Paldies! Paldies, Prēdis kungs. Nākamais runātais Zemkis kungs. E, jā, paldies. Es e, vēlos e, vēlēt visiem runātājiem veiksmi. Un, manuprāt, šis, šis, šis materiāls ir labi izstrādāts, un te es nerunāšu par vispārīgām lietām, bet eh, koncentrēšos uz eh, divām, eh, manuprāt, svarīgām jomām, kas arī ir pragmatiski apskatītas. Mēs šeit esam nodarbināti ar cilvēku tiesību aizstāvju aizsardzību un palīdzību viņiem. Uh, Mums ir pienākums ne tikai politiski, bet arī morāli viņiem palīdzēt. Mums ir jādomā par šiem cilvēkiem un kur vien iespējams viņiem jāpalīdz. Šeit es redzu divas jomas, kur Eiropas Savienība varētu progresēt. Eiropas Savienības problēma ir tāda, ka katru pusgadu šeit mainās prezidentūra. Mēs esam novērojuši šo situāciju vairākus gadus un valstis, kas veic šo funkciju pusgadu garumā, šīm tās, tās, tās piešķir atšķirīgu nozīmi cilvēktiesību aizsardzībai. Spānijai savas prezidentūras perioda laikā ir jāpiešķir liela nozīme šiem jautājumiem, bet es labprāt arī vēlētos, lai mēs lielāku uzmanību pievērstu šī darba kontinuitātei, turpināšanai. Ir labi, ka šobrīd ir šie mehānismi, ka ir obligāti veidot kontaktus mm, eh, starp eh, trim prezidentūras valstīm. Eh, kopumā tad ir runa par 18 mēnešu periodu, ko veido šīs prezidentūras. Es vēlētos aicināt cilvēktiesību aizsardzību un rūpes par cilvēktiesību aizsargiem. Uh, Uh, aktualizēt ne tikai pusgada garumā, bet lai šiem jautājumiem pievērst arī visi pārējie. Šobrīd Eiropas Savienībā mēs esam nonākuši tādā īpašā vēsturiskā posmā. Mēs uh, veidojam Eiropas Savienības pārstāvību uh, starptautiski. Mēs kļūstam par Eiropas diplomātiju. Un es nezinu, vai mums vajadzētu, vai mums nevajadzētu ņemt vērā to, ka ne visās, vai nevajadzētu pievērst uzmanību tādu struktūru izveidē dalību valstīs, kas nodarbotos ar cilvēktiesībām un tādu cilvēku atbalstīšanai, kas nodarbojas ar šīm lietām. Ja mēs palaidīsim garām šo momentu, mums būs grūti pie tā turpmāk atgriezties. Paldies, Garants kungs! Paldies, priekšsarētāji. Man ir vairākas lietas, ko es vēlos pieminēt. Pirmā no tām ir attiecībā uz sesto punktu. Sākumā gan vēlējos izteikt pateicību un apsveikt referenti par šo lieliski sastādīto ziņotāju, kas ir tiešām ir ļoti labā kvalitātē izdarīts, kā to citi jau minēja pirms manis. Tātad uh, atgriežos pie konkrētām lietām, ko gribēju minēt. Sestais punkts. Šeit eh, varētu nu, izteikt nelielu kritiku attiecībā uz referentu. Šeit mēs pieminam augsto pārstāvu ārpolitikas un drošības politikas jautājumus, kas pēreiz ir arī komisijas priekšsarētāja vietniece un tiek izveidotas kopējas Eiropas ārējās darbības dienests, eh, kas tādējādi būtiski uzlabos Eiropas Savienības saskaņotību un efektivitāti šajā jomā. Šeit es citēju tikko eh, tekstu. Izskatās, ka mēs pierakstām komisijas dienestam tā tādas vērtības, kas viņam vēl ir jāpierāda. Vai tiešām viņam tāda ir, manuprāt, ir pārāk agri. Mēs viņus slavējam, pirms viņš eh, šis dienas vispār ir izveidots un kaut ko sasniedzis. Es, protams, ka ceru, ka uh, eh, dienas arī attaisnos eh, šādu aprakstu. Tomēr, manuprāt, šeit tiek skatīts vairāk uz potenciālu, nevis uz konkrētu sasniegumu. Otra lieta, ko, ko gribēju minēt par patvērumu pilsētām. Tā, protams, tā ir pievilcīga pieeja, lai kā uz to skatītos. Tomēr Tādējādi mēs nevaram vienkārši atkratīties no uh, atbildības pārējām pilsētām, kas neietup šajā tīklā, uzskatot, ka tā, par to jābūt atbildīgam kādam citam. Manuprāt, cilvēktiesība aizstāvība. Um, aizsardzībai finansējums ir jāpiešķir valstī, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir pilsētas, kas atrodas šajā patvērumu pilsētu tīklā. Uh, varbūt, ja šādi nianses varētu šeit iestrādāt, tad tiešām būtu labi. Katrā ziņā ideja kā tāda ļoti apsveicama. Trešā lieta, ko vēlējos minēt, saistīta ar atzīšanu, ar uh, šo cilvēktiesību, attīst, eh, cilvēktiesību aizstāvju statusu atzīšanu trešā valstī. Konflikts situācijās cilvēktiesību aizstāvi, kas nebaidās iesaistīties procesos, var bieži vien saskarties ar problēmām savā valstī. Nu, tā arī visbiežāk notiek. Tātad, ja šī valsts ietilps kādā starptautiskā organizācijā un uh, Uh, it kā piekrīt konkrētām vērtībām, uh, kuras pauž arī cilvēktiesība aizstāvi, kas gan tiek apspiesti savā valstī, tad loģiskais secinājums šādā situācijā ir tāds, ka attiecīgās aptautiskā iestāde vai organizācija, ja tā atzī, atzīs šo cilvēktiesību aizstāvi oficiāli, tas tādējādi stiprināt šī aizstāvi status. Minēšu piemēru kāda Āfrikas valsts, piemēram, cilvēktiesība aizstāvi nevar panākt sevis atzīšanu, lai turpinātu varētu nu, tātad neatkarīgi rīkoties un darboties šajā valstī, bet, piemēram, ja šī valsts ir dalībniece Āfrikas Savienībā un ir parakstījusi hartu, kas, manuprāt, ir ļoti labs dokuments kā tāds, un kurā tad attiecīgā valsts eh, apņemas pildīt šīs hartas eh, principu, tad valstī ir vienkārši jāatzīst eh, arī attiecīgās cilvēktiesība aizstāvies vai aizstāvjās status. Nezinu, kā to labāk paucot. Un ceturtais punkts vairāk saistīts ar vispārēju situāciju Eiropas Savienībā. Es vēlos atgādināt, ka pirms vairākiem gadiem Nīderlandes ārlietu ministrs uzņēmās iniciatīvu uh, iz, skaidri liekot uzsvaru um, par ANO eh, drošības padomas eh, rīcību, izskatot cilvēktiesību situāciju Ķīnā, bet citas Eiropas Savienības dalībvalsts nepievienojās. Manuprāt, tas ir absolūti nepieņemami jo mūsu līgumos un deklarācijās ir pieņemti principi, un mums arī praksē pie šiem principiem būtu jāpieturās. Un attiecībā uz mūsu augsto pārstāvi, tad visiem 27 dalību valstu pārstāvjiem attiecīgajiem ir jāatzīst, ka ir Šobrīd viens augstais pārstāvis nevar būt tā, ka daži kaut ko saka, daži neko nesaka, izliekās, ka nav interesēti attiecīgajās lietās, citi mēģina aizstāvēt savas biznesa intereses, apējot eh, dažādas eh, cilvēktiesību jautājumus. Manuprāt, vajadzētu tiekties pēc kaut kā vairāk. Un, manuprāt, būtu arī piemērot, ka augstā pārstāve ierastos šajā komitejā tikties ar mums, jo es būtu ļoti interesēts uzzināt, kas tiks konkrēti darīt šajā jomā. Paldies Gorens kungam. Tagad vārds komisijas pārstāvi Elisio Kapelāni. Lūdzu. Es izteikšos eh, savu kolēģu vārdā, saka Arno kundze no, komēt, no komisijas, un man kolēģe no Spānijas prezidentūras, protams, varēs papildināt man sacīto. Es centīšos izteikties īsi, vēlos uzsvērt, eh, cik eh, svarīga ir šī lieta, un turpinot Gorens kungu sacīto tad par dalību valstu solidaritāti. Uh, Tik tiešām ir eh, konkrētas vadlīnijas eh, par šiem jautājumiem. Vadlīnijas ir ļoti pragmatisks un eh, parāda to, kā rīkoties individuālos gadījumos, kas, protams, ir ļoti atšķirīgi savstarpēji. Um, Manuprāt, Hautals kundzes eh, dokuments ir ļoti labi sastādīts un varam arī uzsvērt eh, to, ka mums ir iespēja balstīties uz jau iepriekš izveidotiem mehānismiem. Mums, piemēram, jau ir 60 valstis, eh, kurām ir izstrādāts vietēji mērogu stratēģijas un Spānijas prezidentūra var uh, jau rīkoties tālāk, aktualizējot šīs stratēģijas, lai nodrošinātu to, ka mēs esam aptvēruši visas tās valstis, eh, kurās mēs eh, vēlamies īstenot šīs eh, cilvēktiesību vadlīnijas pamatnostādnes. Un tāpat arī diplomātiskās misijas attiecīgajās valstīs tiek aicinātas izveidot kontaktpunktu cilvēktiesību jautājumos, kas noteikti atvieglos dzīvi. Kas attiecās uz palīdzības sniegšanu, tad Eiropas instruments cilvēktiesībām un demokrātijai jau tika pieminēts. Šobrīd jau 11 nevalstiskās organizācijas tiek atbalstīts e, no šī 18 miljonu lielā instrumentu finansējuma, tāds tās darbojas dažādos pasaules reģionos, un ko mēs esam jau izdarījuši, mēs esam uh, Um, uzsvēruši šo cilvēktiesību aizstāvības aspektus ne tikai politiski, bet arī ar finansējumu, iekļaujot to jaunajā pārskatītajā uh, stratēģijā. Mēs to drīz arī stādīsim priekšā parlamentam. Mums jau bija nesen diskusijas. Uh, tā kā uzsversim šo cilvēktiesību aizstāvu lomu un uh, ierosināsim arī palielināt finansējumu mērķi, finansējumu apjomu trešajam mērķim, eh, cilvēktiesību aizstāvjiem tātad no 3% uz 4,5% no kopējā finansējuma apjoma, un šāds pieaugums ir vērā ņemams. Un uz tā pamata mēs izsludināsim uh, uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kas jau notiks līdz vasaras sākumam, cerams. Un šeit es varu eh, Eiromed eh, fonda kolēģi mm, arī pateikties par atbalstu, un mums eh, būs iespēja atbalstīt cilvēktiesību aizstāvis arvien vairāk. Tāpat nākamajā gadā mums būs vēl viens uzaicinājums iesniegt priekšlikumus lai palīdzētu īstenot šo politiku e, tieši attiecībā uz pārskatīto stratēģiju. Manuprāt, būs arī iespēja tikties ar e, šiem NVO pārstāvjiem, arī veicinot sadarbību ar parlamentu un NVO. Pēdējais, ko vēlējos piebilst, ir atkal jautājums par saskaņotību starp visiem šiem instrumentiem, gan iekšējiem, gan ārējiem. Un vīzu kodeks e, konkrētā īstenošana ir ļoti būtiska šajā kontekstā. Manuprāt, parlaments, jūsu komiteja un Libe komiteja jau ir aicinājusi komisiju darīt visu iespējamo, lai tad, kad tiek sniegts atbalsts, finansiāls vai vienkārši savādāks atbalsts, lai tajos gadījumos, kad eh, šiem pārstāvjiem ir jāizbrauc no valsts, lai tiktu stiprināts atbalsts un atvieglots vīzu režīms šīm personām. Manuprāt, eh, ir atšķirīgi arī, cik tas veiksmīgi tiek īstenots vienā vai citā valstī. Katrā ziņā tas ir prioritārs jautājums. Paldies jums! Paldies, saka priekšsarētāji! Vai Spānijas prezidentūras pārstāve vēlas kaut ko papildināt? Jā, pavisam īsi. Manuprāt, jau lielākā daļa būtiskāko punktu tik pieminēt. Es vienkārši vēlējos e, piebilst pāris lietas, e, ko Spānijas prezidentūra šobrīd dara tieši attiecībā uz pamatnostādēm par cilvēktiesību aizstāvjiem. Te vairākas lietas jau šīs diskusijas laikā tika pieminētas. Manuprāt, šī rīcības un darbības parāda, ka ir nepieciešams turpināt uzsākto darbu, un mēs esam uzklausījuši kritiku par pārtraukumiem šajā atbalstā, mainoties prezidentūrām. Katrā ziņā pamatnostādēs šis jautājums ir apskatīts, mēs esam informējuši visas savas vēstniecības ārvalstīs, un tāpat arī aicinājuši komisiju palīdzēt mums aktualizēt šīs 60 politikas un izstrādāt tās valstīm, kur tās joprojām vēl nav. Esam aicinājuši arī visām vēstniecībām izveidot šāds kontaktpunkts, kā Arno kundze jau norādīja, un tie tad attiecīgi nodrošinās iespēju cilvēktiesību aizstāvjiem vērsties tieši šajos kontaktpunktos vēstniecībās un Eiropas Savienības delegācijās Un mēs varētu arī tur atzīmēt eh, tāds ikgadējs tikšanās, vismaz vienu norganizējot pirms mūsu prezidentūras beigām. Tādēļ, tā, tādējādi mēs tad eh, atbildētu arī uz aicinājumu eh, rīkot biežākas sanāksmes starp cilvēktiesību aizstāvjiem un uh, Uh, Eiropas Savienības delegāciju un vēstniecību pārstāvjiem. Tādējādi arī uh, diplomātiskajam personālam būtu labāka iespēja iepazīties ar cilvēktiesību aizstāvjiem, izveidot uh, šādu sadarbību, ņemt vērā viņu priekšlikumus. Un to es vēlos arī pieminēt attiecībā uz to, ka Spānijas uh, vēstniecība eh, Tunisā neuzņēma cilvēktiesību aizstāvis, vai es tiešām eh, uzklausīju jūsu pozitīvo atsauksmi par uzņemšanu Madridē, un es apzinos, ka Tunisijā ir izstrādāta konkrēta darba grupa par eh, igadējās sanāksmes rīkošanu šai saistībā. Tas ir viss, ko šobrīd vēlēs piebilst. Paldies! Uh, Paldies! Tad īsts komentārs, es būtu lūdzu. Jā, pavisam īsi atbildot uz to, ka tiek bloķēts finansējums e, Tunisijas Demokrātiskās sieviešu apvienības e, fondam. Jā, mums ir bijušas arī iepriekšējos gados problēmas atbalstīt cilvēktiesību iniciatīvas Tunisijā. Uh, un katrā ziņā turpinām dialogs ar vārs iestādēm. Labi, paldies, un tagad Hautals kundzes noslēguma pie uzrunu. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ļoti pateicīga par visiem komentāriem. Protams, ka ziņojumu ir vēl iespējams uzlabot, padarīt vēl konkrētāku, vēl strateģiski labāku. Eiromed fonda pārstāvs, manuprāt, eh, ļoti būtiskus eh, punktus pieminēja un izcēla. Mēs katrā ziņā ļoti lielā mērā varam piekrist to, ka šis ir īstais brīdis stiprināt Eiropas Savienības politiku, palīdzot cilvēktiesību aizstāvjiem. Cik es sapratu, tad jūsu reģionā cilvēktiesību aktīvistiem nav iespējas sazināties ar Eiropas Savienību, jo tā nav pietiekami pārstāvēta jūsu reģionā. Manuprāt, tā e, būtu viena no lietām, ko mums prioritāri vajadzētu atrisināt, e, kas būtu jādara konkrēti augstai pārstāvēji. Tāpat jūs e, pieminējāt arī pulcēšanās brīvības pārkāpums jūsu reģionā. Pagājušā nedēļa es biju Baltkrievijā, Un e, varēja konstatēt, ka Baltkrievija ir viena no valstīm, kur šī situācija arī ir tikpat problemātiski. Un pat vislabākās nevalstiskās organizācijas nevar e, reģistrēties, lai varētu likumīgi darboties. Un, e, un šāda pamata brīvība nodrošināšana ir ļoti būtiska. Uh, apdraudējums ģimenes locekļiem ir ļoti būtisks jautājums. Mēs ļoti bieži saņemam e, šādu informāciju no dažādām valstīm, ka daudzi cilvēktiesību aktīvisti ir nobežījušies par to, kas notiks ar viņu ģimenes locekļiem, un arī izbraucot no valsts, viņi ir nobežījušies par uh, savu ģimenes locekļu drošību. Šarkas kundze, paldies jums e, par jūsu minēto. Uh, jautājumu attiecībā uz vārda brīvību internetā un pārkāpumiem šajā jomā. Jā, tā ir viena no lietām, kas mums eh, noteikti būtu jārisina kā atsevišķs jautājums. Eh, ja nekļūdos, šobrīd tiek veikts pētījums, eh, lai uzsāktu mūsu pasākums šai jomā. Pieminot uzņēmumu intereses un tirzniecību, uh, Varu teikt, ka esmu iesaistīta pati diskusijās eh, Nokia. Jūs, kā zināt, es pārstāvu Nokijas valsti. Ja tā varam izteikties, tad eh, Nokijas darījums ar Irānu. Somijā ir ļoti plašas diskusijas par Nokijas eh, vadības rīcību šai situācijā. Daži cilvēki saka, ka šīs uzraudzības sistēmas un novērošanas sistēmas, eh, to prasa Eiropas standartizācijas struktūras. Tas man būtu pašai jāizpēta. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka nevienai valstī, ne, nevienam uzņēmumam nevajadzētu sadarboties ar valsti, kas eh, vai, eh, veids vajāšanu pret cilvēktiesību aktīvistiem. Un šāds darījums starp Nokia, Siemens un oficiālo eh, mobilo telefons komunikāciju operatoru Irānā ir konkrētas cilvēktiesību pārkāpums eh, veicinājusi eh, pat, līdz pat dažu aktīvistu nāvei. Tā kā mums iespējams šī problēma ir jāpiemina, bet principā es teiktu, ka tā ir atsevišķi risinām uh, problēma jau citā kontekstā. Predikungs, paldies! Jā, jūs uh, savās piezīmēs um, atzīmējāt par to, ka tik tiešām ir nepieciešams šāds ārkārtas vīzas cilvēktiesību aktīvistiem. Jā, jāskatās, kāda ir iespēja nodrošināt to, ka Eiropas Savienības delegācijas ir informētas par šādām iespējām, un uh, Briselē un dalību valstīs arī šāda informācija ir, un noteikti vīzu izsniegšana ir ļoti būtisks jautājums, tik tiešām pat ņemot vērā uh, ka ir Schengens konsulārās pamatnostādnes, ja es nekļūdos tā sauc šo dokumentu, tad tomēr dalību valstis eh, katra diezgan atšķirīgā veidā eh, skata šos jautājumus, un mums būtu jāicina dalību valstīm eh, piemērot tādu vienotu pieeju. Jā, izskanēja diezgan daudz dažādu piebilžu. Garats kungs patvērumu pilsētas. Tā ir tāda brīvprātīgas dalības uh, programma. Tā nav vienīgā. Iespējamā ir vairākas tādas. Un ideja ir tāda, ka pilsētas pašas var izvēlēties iesaistīties, bet mēs nekādā. Uh, veidā nedomājam to, ka tikai un vienīgi šīm patvērumu pilsētām ir vienīgajām pienākums aizstāvēt cilvēktiesības. Lai nu kā, man liekas, ka mēs, protams, vēl varam pastrādāt kopā ar ēnu referentiem, lai uzlabotu ziņojumu kvalitāti. Un lūdzu padomājiet arī uzreiz par grozījumiem, kas varētu uzlabot tekstu. Tas arī, manuprāt, viss, ko vēlēju šobrīd pateikt. Paldies! Vēlos pateikties gan referentei, gan visiem, eh, kas eh, piedalījās debatēs. Vēlos atgādināt kolēģiem, ka termiņš grozījuma iesniegšanai 16. mārta pusdienlaiks. Un pēdējais punkts dienas kārtībā - jautājums komisijām. Mums ir divi jautājumi. Eh, pirmo, pirmo jautājumu uzdod Barbara Lopilāra par Eh, par Argentīnu. Lūdzu. Tātad komisijas atbildi. Jā, paldies deputātei par šo būtisko jautājumu. Protams, ka komisija pēdējo gadu laikā ļoti rūpīgi seko situācijas attīstībai. Eiropas Savienībai ir regulārs dialogs ar Argentīnu par cilvēktiesību jautājumiem, un mēs, par, eh, mēs regulāri diskutējam par to ar viņu tieslietu ministriju, tāpat arī ar nevalstiskajām organizācijām un cilvēktiesību aizstāvjiem Argentīnā. Kā, kā arī citiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Protams, ka mēs to apspriežam ar Eiropas Savienības vidū. Tad mēs ņemam vērā deputātes minēto, bet eh, neapspriežot eh, norādīto faktu patiesīgu, mēs varam minēt, ka šobrīd eh, situācija tāda, ka Argentīna Latvijā Amerikā nav vienīgā valsts, kurai bija šāds represīvs režīms, bet viens no Uh, aktīvākajiem cilvēktiesību pārkāpējiem. Uh, bija visdažādākie pārkāpumi, par kuriem šobrīd uh, notiek tiesas prāvas, un gan augstākā tiesa, gan parlaments ir iesaistījušies par aizdomās turētājiem tiek uz, uzskaidrītas 1190 personas un vēl vairākas uh, personas arī tika iesaistīts procesā. Tādu informāciju mēs saņemām vakar no savas delegācijas. Tātad, neskatoties tikai un vienīgi uz skaitļiem, tad uh, jautājums ir ļoti būtisks pašai valstī un visam reģionam. Un katrā ziņā mēs uh, sekosim situācijai. Tad otrā daļa jūs jautājumā, vai ir kaut kas, ko var komisija darīt, lai aizstāvētu cilvēktiesību aktīvistu šobrīd, tad šobrīd varu teikt, ka kaut arī uzsveram, ka uh, Um, upuru aizstāvība tomēr ir Argentīnas valdības rokās un viņa pienākums. Mēs gan cenšamies saglabāt aktīvu līdzdalību, uh, lai sniegtu atbalstu šādu pārkāpumu upuriem, un esam finansējuši vairākus uh, uh, projektus, izmantojot ļoti noderīgo cilvēktiesību aizstāvis instrumentu, piemēram, Mēs esam finansējuši koordinācijas grupu cīņai ar eh, noziegumiem pret cilvēci. Tad Tāpat arī uh, atbalstam projekts, kas sniedz atbalstu upuriem. Tāpat arī palīdzam ar finansējumu antropologu darbiem. Šeit man ir eh, pieejams arī projektu saraksts, ja jums tas interesē. Šobrīd kopējais finansējums ir ap 1 miljonu eiro. Un tādēļ es vēlreiz vēlos uzsvērt, cik būtiski ir šī iniciatīva, kas ļauj Eiropas komisijai ļoti aktīvi piedalīties procesos. Paldies, Barbara, vai jums ir kāds papildinošs jautājums? Paldies par atbildi, un, ja iespējams, es tiešām varētu uh, apskatīt šo projektu sarakstu un jūs minētās iniciatīvas. Tomēr, cik es uh, klausījos, jūs uh, konkrēti nepieminējāt eh, vairākas lietas, piemēram, NVO eh, no šīs valsts norādījuši, ka ir auga iebildumi pret pašreizēji notiekošajām prāvām. Jā, lūdzu, komisija. Paldies. Es pēc brīža jums iedošu sarakstu, man tas ir līdzi. Kas attiecas uz jūsu jautājumu otro daļu? Uh, Manuprāt, šeit ir ļoti eh, delikāts eh, līdzsvars jāatrod. Es ņem vērā jūsu bažas, mēs pārbaudīsim, kāda ir situācija, sazinoties ar mūsu delegāciju uz vietas, bet kopējā situācija eh, pēc viņa novērtējuma ir simboliska gan konkrētai valsti, gan visam reģionam. Paldies! Nākamais un pēdējais jautājums to uzdeva Kristiāns Prēda par Vietnamu. Lūdzu. Tātad īsumā eh, vēlējos eh, pieminēt, ka to, ka cilvēktiesību jautājums Vietnamā tik tiešām ir saistīta ar vairākām bažām, ka cilvēktiesību aktīvisti ir tikuši arestēti un ir daudz stingrāk kontrola pār plašsaziņas līdzekļiem. Un, pr protams, ka rotējušā prezidentūra noteikti arī mēģinās iesaistīties procesos. Mēs arī Hanojā tiekoties uzsvērām savas bažas. Pēdējais cilvēktiesību dialogs tika organizēts 11. decembrī. Tālāk arī 21. janvārī bija atsevišķi tikšanās Hanajo un Hošimina pilsētā eh, no, eh, tika eh, veik, notika vairāki procesi, kur tika piespriesti lieli cietumsodi aktīvistiem. Mums bija tikšanās arī ar valsts prezidentu un ceram, ka šāds uh, autoritārs režīms un uh, samērā drīz būs arī pa, viņu valdošās partijas uh, kongress, ka tādēļ arī viņi aizvien aktīvāk uh, vēršas pret disidentiem. Un šobrīd mēs redzam situācijas pasliktināšanos. Tātad uh, attiecībā uz to kas eh, tika eh, veikts eh, pateicoties parlamentu pieņemtajiem dokumentiem, tad es teiktu, ka viņi noteikti palīdzēja, bet šobrīd es nezinu, vai jauna rezolūcija palīdzētu kaut ko situācijā mainīt. Um, nu, bet katrā ziņā komisija mēģinās nodrošināt to, ka dialogs par cilvēktiesību ievērošanu Vietnamā um, novedīs pie konkrētiem uzlabojumiem, jo savādāk šis process kļūst uh, absolūti neusticams. Bet uh, līdz šim dialogs ir uh, bijis noderīgs, mums ir izdevies aktualizēt vairākas lietas, Varu minēt arī pietiekam daudz piemērus. Nu, mēs šobrīd strādājam pie tā, lai nodrošinātu preses brīvību valstī, lai būtu mazāk kontrolēt plašsaziņas līdzekļi. Un šāds sadarbības līgums ar darbam ar sadarbībai ar Vietnamu Protams, ka tajā tiks iekļaut klauzula par cilvēktiesību ievērošanu, tāpat arī būs atsauce uz starptautisko kriminālu tiesu. Un, protams, ka ir nepieciešams aktivizēt dialogu par sadarbību Un tāpat vēlos pievērst jūsu uzmanību arī tam faktam, ka Tautas partijas delegācija sadarbībā ar Āziju dosies uz Hanoju 15. un 16. martā, kas parlamentam būs iespēja aktualizēt šos jautājumus ar Vietnamas varas iestādēm un pašiem gūt iespaidu par situāciju. Komisija ir Langenkungs, kas ir attiecīgās komisijas priekšsēdētājs, informējuši. Paldies, vai jums ir papildinošs jautājums? Nē, paldies. Es vienkārši vēlējos pateikties komisijai par sniegto atbildi. Jā, man tiešām prieks, ka predz kungs uzdev šo jautājumu, jo es uzskatu, ka tā. Uh, ir zīme par to, kādu iespaidu atstāja pieaugušā Ķīnas ietekme uz tūmā esošām valstīm. Mums vajadzētu ļoti ātri reaģēt uz šādiem pārkāpumiem un noteikti arī parlamentam jāsako šim jautājumam nākotnē. Paldies! Cik es saprotu, parlamentārā delegācija sadarbībā ar Āzijas valstīm noteikti sekos ļoti rūpīgi līdz arī cilvēktiesību jautājumiem. Tas arī viss šodien. Nākamās sanāksmes datums ir 17. marts, pulkstens trijos. Iespējams, ka ir problēma ar 7. aprīli, jo tajā brīdī ir paredzēta uzklausīt padomas ziņojumu. Tas arī šobrīd viss. Paldies tulkiem, kas palika ilgāk mazliet. Un ar to arī sēdi noslēdzam. Paldies!